Okay, good afternoon. Labdien! Gribētu vērst jūsu uzmanību o, uz to, ka mums vajadzētu sākt sēdi. Vai mēs varētu vispirms apstiprināt darba kārtību? Tas būtu pirmais darba kārtības punkts. Darba kārtības pieņemšana šķiet, ka varam to apstiprināt. Un atgādināšu, ka no 3.30 līdz 5.00 mums būs diskusijas par Eiropas Savienības pozīciju er, cilvēktiesību padomē tiks prezentēts jauns pētījums, un no pieciem līdz sešiem mums būs pirmā viedokļa apmaiņa ar jauno pastāvīgo e, Kohom priekšsādātāju Tojermanu kungu, kurš ir ieradies, un jau tagad gribētu jūs sveikt šeit, Tojerman kungs, jo jūs pārstāvat padomus cilvēktiesību darbu grupu kā priekšsādātājs. Uh, Un uh, no 6 līdz 8 mēs sēdi turpināsim, jo parlamentu pagaidu delegācija ir atgriezies vakar no Tunisijas, un tā būs kopīga sēde kopā ar ārlietu komiteju un Magriba valstu delegāciju. Un es ceru, ka mēs varēsim uh, izstrādāt kādas konkrētas idejas par to, kā Eiropas Savienība varētu vislabāk atbalstīt revolūciju Tunisijā. Uh, Tiešām ir tāda sajūta, ka uh, noticis ir kaut kas, kas nebija paredzams, un situācija tiešām ir ļoti unikāla. Hope, Manuprāt, tā mums dod liels cerības, bet uh, tur, protams, ir arī riski. Nezinu, vai tā var teikt, bet es gribētu tomēr teikt, ka mums ir jāatbalsta revolūcija. Un tā nav tāda lieta, ko es varu teikt katru dienu šeit no prezidija. Otrais darbkārtības punkts. Es domāju, ka mēs varētu apstiprināt arī 30. septembra sēdes protokolu. Ja neviens neiebilst, tad protokols ir apstiprināts. Un tagad priekšsādātājs paziņojumu, priek kolēģi. Gribētu vērst jūsu uzmanību traģiskam notikumam, kas mūs skar. David Keito Kisula lieta šādā nedēļā, kad ir bijuši satraucoši nedēļ, notikumi visā pasaulē. Es domāju, ka ir jāpievērš uzmanība um, David Keito Kisolas lepkavībai. Tas bija ļoti drosmīgs uh, Ugandas cilvēktiesība aizstāvis un geju lesbiešu tiešība aizstāvis. Un, uh, Viņš ir bijis uh, arī Eiropas parlamentā vairāk kārt un pavisam nesen viņš piedalījās uzklausīšanā cilvēktiesība apakškomitejā. Uh, ar nosaukumu cilvēktiesības un aic cilvēktiesību loma. Cenāmies Eiropas Savienības lomu. Un uh, tas, tā notika pagājušā gada 30. novembrī. Viņš pievērsās uh, ļoti bīstamajai geju un lesbiešu situācijai, kāda ir Ugandā. Viņš uh, mums parā, parādīja Rolling Stone žurnāla, bet nevis šie amerikāņu žurnāli, bet uh, citu žurnālu lapuses, kurā bija publicētas uh, cilvēku fotografijas un vārdi, kur ir homoseksuāļi un kur būtu jālikvidē. Un viņš stāstīja arī par Ugāns parlamentā skatīto likumu, kas vēršas pret šiem cilvēkiem. Un šīs skumjās ziņas par viņa nogalināšanu sasniedz mums 26. janvārī. Viņu nogalināja viņu mājās un kopā ar uh, AKK parlamentārās asamblējas uh, priekšsādātāju un um, LGBT tiesību intergrupas priekšsādātāju parlamentā. Mēs uh, um, izteicām līdzjūtību par viņa nāvi. Apakškomiteja jau vairāk kārt ir paudusi bāžas par šo cilvēku uh, um, LGBT cilvēku situāciju Ugundā un gribētu atgādināt arī pagājušā gada decembrā rezolūciju, kur pieņēma plenāru sēdē, kurā mēs aicinājām uh, delegāciju Kambalā nodrošināt Deivida drošību. Es gribētu jums parādīt dažas sekundes prezentācijas ko Keito kungs sniedza 30. novembrī šeit apakškomitejā, kad viņš uzstājās. Un es piedāvāju pēc šī īšā klipa noskatīšanās mēs varētu um, pieminēt viņu ar klusumu brīdi. Gribētu jums atgādināt jau tagad, ka jums ir jāuzliek austiņas, lai varētu dzirdēt to, kas tiek atskaņots. Lūdzu. You got to the same.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 So we will remember David Cato. Tātad mēs atcerēsimies Davidu Keito. Tas tiešķiet neticami, ka viņš vairākas reizes ir viesojies pie mums. Vēl pirms dažām nedēļām mums bijām ļoti nobežījušies par viņu atgriešanos mājās. Un tagad turpināšu ar dažiem citiem paziņojumiem. Liela daļa parlamentu uzmanības šonadēļ. Uh, tiek vērsta uz Ēģipti, kurā notiek aizvien vairāk protestu, un armija ir apņēmusies nešaut uz protestētājiem. ANO ir ziņojuši, ka apmēram 380 ir uh, nogalināti, apmēram 3000 ir uh, ievainoti, internets tika atslēgts um, vairākas dienas, tādējādi at, uh, Tātad eh, ne, neļaujot cilvēkiem pieeju internetam un ārpārējā pasaulē. Augstais cilvēktiesību komisārs paziņojas, ka tā ir nedzirdēta situācija, ka Nacionālā policija, valsts policija pilnībā eh, nepiedalās un neiesaistās. Un, uh, ir nepieļaujami, ka šādam riskam tiek pakļauti iedzīvotāji, tiek pārkāpts cilvēku tiesības uz drošību. Eiropas Savienības ārlietu padoma arī runāja par um, Eģiptes notikumiem, tas bija 31. janvārī. Ministri aicināja valdības iestādes uh, nodrošināt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu un apliecināja arī Eiropas Savienības uh, palīdzību institucionālajās reformās. Cilvēki, uh, Human Rights Watch un Amnesty International biedri tika aizturēti, arī citi cilvēktiesība aizstāvi un žurnālisti ir aizturēti. Piektdien, kad šīs ziņas mūs sasniedza, Tunisa bija e, izdevusi paziņojumu, kurā šī attīstība tika nosodīta. Pēdējā informācija, ko esam saņēmuši, ir tas, ka novērotāji ir atlaisti brīvībā, un tomēr cilvēktiesība aizstāvji tik un tiek joprojām turēti apcietinājumā. Mēs aicinām atlaist brīvībā visus protestētājus, žurnālistus un cilvēktiesību aizstāvis, kas ir nepamatot arestēti. Pretstatā apliecinājumiem, ka valsts grib paiet uz uh, demokrātisku situāciju. Un tāpēc uh, ir jāatlaiž uh, brīvībā visi šie aizturētie cilvēki pretējā gadījumā jauno valdību nevar uztvert nopietni. Kolēģi, rīt no rīta deviņos būs uh, īpaša sanāksme, kad tiksies Mašreka delegācija kopā ar ārlietu komiteju, un uh, tur būs diskusijas par Ēģipti, un daudz no jums droši vien gribēs piedalīties. Pēdējais paziņojums jeb priekšpēdējais paziņojums par Eiropas uh, demokratizācijas un cilvēktiesību instrumentu. Mēs drīz noslēgsim parlamenta skatīšanas procedūru uh, ikgadēja programmai šim svarīgajam instrumentam 2011. gadā. Un galvenais, ko var jums pateikt, ir tas, ka mēs pilnībā atbalstām šo instrumentu un galvenās uh, orientācijas, bet mums ir jāatkārto vēlreiz, ka uh, lielāku uzmanību ir jāpievērš demokrātijas izplatīšanai un ir jānodrošina, lai šis instruments tiktu izmantots patiesiem eh, cilvēktiesību ārkārtas gadījumiem, kad citus instrumentus nevar izmantot. Šim instrumentam ir eh, jāpievēršas vairāk arī pilsoniskajai sabiedrībai. Tātad tas ir tas, ko mēs teicām diskusijās ar abiem referentiem, Lohpīlers kundzi un Gāles kundzi. Un es arī gribētu, lai parlaments vairāk iesaistās nosakot prioritātes šim instrumentam. 3. 3. februārī vairākums nobalsoja par to, ka otrajā lasījumā ir jāsklabā tie paši grozījumi šim instrumentam, ko mēs iesniedzām pirmajā lasījumā. Tātad parlaments vienkārši prasa, lai Lisabonas līguma nosacījumi par deleģētajiem aktiem tiktu pilnībā ievēroti attiecībā uz demokratizācijas un cilvēktiesību instrumentu. Es gribētu sniegt arī vēl vienu paziņojumu, kas būs jauns paziņojums par to, ka mēs esam saņēmuši vēstuli no eh, starptautiskās eh, pretspīdzināšanas organizācijas, kas atrodas Ženēvā. Viņi Šveices valdību ir aicinājuši uzņemties starptautiskās saistības, ja George Bush parādītos Šveicē, bijušais ASV e prezidents, lai viņš varētu ierasties Šveicē, lai reklamētu savu grāmatu. Es šorīt runāju ar šīs organizācijas um, priekšsādātājiem. Viņš teica, ka Buša vizīte Šveicē ir atcelta. Uh, Uh, un es ceru, ka jūs neiebildīsieties, aizsūtīšu vēstuli šīs organizācijas priekšsādātājiem, lai apliecinātu, ka mēs to atbalstām. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka situācija ir šāda. Tātad šeit svarīgs ir šis spīdināšanas jautājums. Tagad pāriesim pie mūsu sēdes galvenās daļas. Ir vesela pakete jautājumu, kas ir saistīta ar cilvēktiesību padomi. ANO cilvēktiesību padomas pārskatīšana šobrīd notiek Ženēvā un Ņujorkā, un to ir paredzēts pabeigt līdz šā gada jūlijam. Mūsu apakškomiteja ir lūgus veikt pētījumu, un šodien mēs dzirdēsim šī pētījuma prezentāciju par Eiropas Savienības lomu cilvēktiesību padomē. Cilvēktiesību padoma tika izveidota 2006. gadā, un uh, šajā pētījumā tiek skatīta Eiropas Savienības loma pārskatīšanas procesā. Pagātnē esam saskārušies ar problēmām, lai Eiropas Savienība varētu ietekmēt eh, un īstenot savu pozīciju cilvēktiesību padomē. Tagad ir eh, atsevišķi cilvēktiesību direktorāts un ārējās darbības dienests un eh, augstajiem pārst, augstajai pārstāvēji ārlietās vajadzētu iesaistīties arī cilvēktiesību politikā. Bet tā kā Eiropas Savienība nav cilvēktiesību padomas dalībniece, uh, um, jo tur tikai dalībvalstis uh, piedalās individuāli, ir jāpievērš arī praktiskiem jautājumiem. Un es ceru, ka uh, apspriešanās par šo pētījumu šodien ļaus mums uh, atrast kaut kādas, uh, uh karā, kaut kādas iespējas. Sveicu šeit Karenu Smitu. Sveicu jūs šeit. Viņa strādā Londonas ekonomikas augstskolā, un viņa ir pētījuma autore, kuru Eiropas Savienības, eh, tātad, kur mēs pasūtījām. Viņa ir sastādījuši šo pētījumu, un šis pētījums sēdz laikā tiks izdalīts visiem. Smitas kundze uh, ir arī Eiropas ārlietu politikas uh, nodaļas direktore. Un ir strādājusi arī Florencē un strādājusi par žurnālistu Itālijā. 2007. gadā viņa saņēma Annas Lindas balvu par um, lieliskiem sasniegumiem pētniecībā, un viņa ir publicējusi arī dažādas akadēmiskās publikācijas. Smitskundze, sirsnīgs veids jūs šeit un lūdzu stādiet mums priekšā galvenos novērojumus, kurus guvāt šajā pētījumā. Es ceru, ka jūs varēsiet iekļauties desmit minūtēs, un pēc tam tad varēsim diskutēt ar deputātiem. Lūdzu, Smits kundze. Thank you very much. Lielas paldies. Es esmu veikuši šo pētījumu un pārskatu par ANO cilvēktiesību padomu un Eiropas Savienības lomu tajā, un tāpat esmu apskatījusi arī Eiropas Savienības lomu cilvēktiesību padomē kopš šī padoma tika izveidot 2006. gadā. Šajā pētījumā es pirmo reizi izvērtēju iekšējo un ārējo efektivitāti, kāda ir Eiropas Savienībai darbojoties cilvēktiesību padomē, un es atklāju, ka Eiropas Savienības ietekme cilvēktiesību padomē šodien ir jaukta tipa. Eh, darba kārtība un rezultāti galvenokārt uh, ir ietekmēti no citu bloku puses, tā piemēram Islam konferences organizācija un Āfrikas grupa. Un Eiropas Savienība nav aktīvi uh, izdarījusi pienācis padomu, lai izpētītu situāciju noteiktās valstīs, kurās cilvēktiesības tiek pārkāptas. Eiropas Savienība bieži vien ir bijusi izolēta un nav bijusi spējīga izveidot uh, vairākus blokus aptverošu bloku, lai mm, aizstāvēt savas intereses. Un tas norāda uz tiem izaicinājumiem, ar kuriem Eiropas Savienība saskars, cenšoties ietekmēt institūciju, kas ir tik ļoti spēcīgi politizēta un uh, kurā galvenokārt valda šīs te atšķirības starp dienvidu un ziemeļu bloku. Uh, Un šādos apstākļos, šādā kontekstā izdarīt spiedienu ir ļoti grūti, un Eiropas Savienībā ir arī vairāk trūkumu tās pieejā. Piemēram, koordinācijas process ir ļoti lēns. Tas nedod nepieciešamos rezultātus. Ir vairāk jākoncentrējas uz iekšējās vienotības sasniegšanu, un uh, tas notiek, diemžēl, samazinot ietekmi ārpus Eiropas Savienības dalībvalsts ir dalībvalstu viedokļi atšķirs par ļoti uh, svarīgiem jautājumiem, un Eiropas eh, Savienība nav spējīga sagatavot rezolūcijas par atsevišķām valstīm, un tā nevar aiz, eh, attiecīgi aizstāvēt savas intereses ap, un apspriest noteiktu, dali, noteiktu valstu situāciju. Un bieži vien notiek tāda vienošanās par mazāko eh, kopsaucēju. Eiropas Savienības ietekme ir jānostiprina, un tas ir jādara steidzami, lai tā varētu izveidot koalīcijas ar citām valstīm un eh, lai runātu par strīdīgiem jautājumiem. Ir milzīgs atšķirības starp to, kas notiek Eiropas Savienībā eh, Briselē un starp to, kas notiek vēlāk eh, Ženēvā. Diemžēl šie jautājumi netiek ņemti vērā īstenojot ārlietu politiku. Tālāk mēs pārskatījām Eiropas Eh, ANO cilvēktiesību padomas reformu. Eiropas Savienība ir aktīvi iedarb, iesaistījusies šajā procesā, nākot klajā ar skaidriem un vērtīgiem priekšlikumiem par to, kā varētu uzlabot eh, cilvēktiesību padomas darbu. Eh, šī pārskata rezultāts ir nelielas izmaiņas attiecībā uz periodiskiem pārskatiem, tāpat arī uzlabojums par to, kā varētu sadalīt darbu, um, vienu gadu ietvaros um, padarot lietas pārvaldāmākas un paredzamākas un uh, dodot iespēju diskutēt vairāk par dažādiem jautājumiem. Ja uh, vēlme ir panākt kaut ko vairāk, tad es ierosinātu, ka ir jādara sekojošais. Ir skaidri jāvēršas pret reģionālu grupu izveidošanos, uh, cenšoties eh, panākt skaidru nostāju cilvēktiesību padomas ietvaros, jo citādi nav iespējams nekādā veidā risināt problēmas uz vietas un um, izmantot starptautiskos cilvēku tiesību mehānismus. Eiropas Savienībai ir jācenšas izmantot um, neatkarīgās svīras, eh, kas kas, piemēram, būtu dažādu īpašu sesiju sasaukšana vai īpašu diskusiju organizēšana parasto sesiju ietvaros. Tāpat ir e, jāizsagatavo īpašs mehānisms, kā varētu uzlabot e, rīcības kodeksu un ir jāuzsver arī iespēja izmantot plašākus instrumentus, lai atrisinātu situāciju un ir nepieciešams dažos gadījumos izmantot rezolūcijas, kas būtu vērsts pret atsevišķām valstīm un pret atsevišķiem mandātiem ir jācenšas nodrošināt augstā cilvēktiesība uh, pārstāvja um, lomu un jānodrošina tas, ka šī loma netiek pārsniegta. Pētījumā ierosināts vairākas rekomendācijas, lai nostiprinātu cilvēktiesību padomas lomu kopumā. Eiropas Savienības loma ir steidzami jāuzlabo. Eiropas Savienības darbība cilvēktiesību padomas ietvaros um, galvenokārt tā ir jākoncentrē uz padomas darba nostiprināšanu un jācenšas panākt to, lai tik tiešām šī padomas sasnieg, izpildītu savu, uh, savu mandātu un aizsargātu cilvēka tiesības. Un iespējams, ka uh, Ženēvā varētu izdoties šo darbu uzlabot. Nostāja, ar kur nāk klajā Eiropas Savienība Ženēvā, ir vairāk jāiestrādā Eiropas Savienības ārējās attiecībās. Un uh, atbalsts augstiem pārstāvim ir nepieciešams, lai um, augstais pārstāvis un deputāti varētu lobēt Eiropas Savienības intereses uh, ANO cilvēktiesību padomē. Nostājas, ar kurām nāk klajā trešās valsts padomē, par tām būtu jādiskutē Eiropas Savienības divpusējo dialogu ietvaros ar visām trešajām valstīm, bet jo īpaši ar tā dēvētajiem Eiropas Savienības strateģiskiem partneriem. Eiropas Savienībai daudz skaidrāk ir jāpieprasa atbalsts savai nostājai Ženēvā, un tā ir jāpauž nosodījums, ka šāds atbalsts netiek saņemts. Eiropas Savienības delegācijai Ženēvā ir jāspēlē svarīga loma, koordinējot sanāksmes un cenšoties nodrošināt saiknē trešajām valstīm un cenšoties iestrādāt uh, Eiropas Savienības pozīciju Eiropas Savienības ārējā politikā. Bet ņemot vērā uh, ko tas varētu maksāt Eiropas Savienībai, ja tā uh, izvirzītu tikai vienu pārstāvi cilvēktiesību padomē. Eiropas Savienībai nevajadzētu atteikties no savas iespējas um, izmantot vairāk um, īst, iespēju aizstāvēt savas intereses. Tā vietā, lai nāktu klajā ar Eiropas Savienības pozīciju un nostāju, Eiropas Savienībā būtu jānodrošina, ka ir viens, eh, viens vēstījums, kas tiek nodrošināts ar vairākām balsīm. Varētu izmantot rezolūcijas, bet varētu apsvērt iespējas, kā to paveikt, sadalot darbu starp dalībvalstīm un neuzņemoties eh, vadošo lomu eh, vienai pašai. Tas uzlabotu uh, Uh, Eiropas Savienības kapacitātes un Eiropas Savienībai vajadzētu darboties ambiciozāk uh, cilvēktiesību padomas ietvaros, un tam būtu jābūt vienam no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem ārlietās. Papildus būtu jādomā par satraucošām situācijām. Da, citās valstīs un Eiropas Savienībā būtu jādarbojas aktīvāk, izmantojot dažādus instrumentus un vēršoties pret cilvēktiesību pārkāpumiem visā pasaulē. Tas palīdzētu cilvēktiesību padomai izpildīt savu mandātu, proti aizsargāt cilvēktiesības. Paldies! Thank you very much. Paldies, Smītas kundze. Es domāju, ka mums ļoti interesanti ir uzklausīt tas, to, kā mums uh, labāk darboties, kā uh, panākt to, ka uh, jārunā vienotā balsī padomē. Un, ja nemaldos, tad jūs uzsvērāt ieteikumus, ko mēs jau agrāk esam pieņēmuši kā parlaments rezolūcijās, jo īpaši to, kas ir saistīts ar uh, cilvēktiesību komisāra biroja neatkarības nodrošināšanu un arī mandātu paplašināšanu iniciatīvu uzņemšanai un arī ieteikums par to, ka vajadzētu vairāk runāt un aktīvāk uh, pievērsties atsevišķu valstu situācijām. Tas ir ļoti nodrīgs ieteikums. Un mēs kā vienmēr sūtām nelielu delegāciju uz Ženēvu arī šogad, 16. līdz 18. martā, un tur mēs uh, tiksimies ar uh, pēc iespējas vairāk dalību valstīm, trešo pār, valstu pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, īpašiem pārstāvjiem un, un tā tālāk, lai tiešām uh, iesaistītos šajā situācijā. Pirms došu vārdu deputātiem, gribētu piedāvāt vispirms uh, uzklausīt ārējās darbības dienestu, uh, dienestu pārstāvjus Un Arvidsons kundze, vai jūs arī gribētu izteikties šajās diskusijās pirms deputātiem, jo jūs pārstāvat cilvēktiesību padomi, cilvēktiesību komisāru biroju. Un tad vispirms varētu dot vārdu Tojamanu kungam, kas ir pirmais Kohom padomu cilvēktiesību darba grupas priekšsēdētājs. Lūdzu. Um, thank you so much. Uh... Paldies par šo iespēju un par šo te ielūgumu uz šo sēdi. Es gribētu uh, atbalstīt šo diskusiju par cilvēktiesību padomi. Es līdz šim esmu vadījis vienu kohom sēdi un par to runāsim vēlāk. Un nākamā sēde būs šo piekdienu. Un tur būs runa tikai par cilvēktiesību padomas jautājumiem gan sagatavošanās nākamajā sesijā un Eiropas Savienības prioritātes, bet arī uh, diskutēsim par to, kā darboties tālāk cilvēktiesību padomē, jo tagad sāks intensīvs sarunu posms Ženēvā, pirms uh, tas viss tiks pārcelts uz Ņujorku. Un esmu ļoti pateicīgs, ka parlaments pasūtīja šo pētījumu, kuru mēs arī labprāt um, apskatītu un ar to iepazītos, un to noteikti uh, apstip, ap, apspriedīsim arī ar mūsu kolēģiem Ženēvā, Ņujorkā un dalību valstīs. Un tagad varbūt īsi komentējot dažus punktus prezentācijā. Izaicinājumi, kas eh, Eiropas Savienībā ir saistībā ar cilvēktiesību padomi, jau vairākos pētījumos ir identificēti, bet arī mūsu ikdienas darbā esam tos identificējuši ja mēs saskaramies ar problēmām. Un mēs domājam, ka virkne soļu jau ir spērti, lai risinātu problēmas un uzlabotu mūsu darbību cilvēktiesību padomē. Pāris vārdi par ieteikumiem attiecībā uz cilvēktiesību padomu vispārīgi un pēc tam uz pārskatu. Mēs tiešām piekrītam, ka tas, kas notiek Ženēvā, uh, cilvēktiesību padomē nedrīkst būt izolēts no tā, kas notiek um, Briselē. Tā ir jābūt daļai no Eiropas Savienības ārlietu politikas, un mums ir jāskatās, kā varētu savienot daudzpusējo un divpusējo dimensiju. Uh, reliģijas brīvība, tas ir labs aspekts, un arī konkrēti valstu jautājumi. Tas, ko mēs darām vai nedarām, Ženēvā ir precīzi jāsasaista ar mūsu politiku attiecībā uz valstīm un cilvēktiesībām. Koordinācija ir jāuzlabo un kohom tur ir svarīga loma spēlējama. Nodrošinot saikni ar uh, ārlietu politiku. Viens no instrumentiem, ko vēlamies šeit īstenot, ir uzlabot mūsu sadarbību ar reģionālajām darba grupām, kad ir runa par reģionālām problēmām cilvēktiesību padomē. Uh, Mūsu pieeja Ženēvā būs uh, šajā sēdē runa par tuvajiem austriem. Mēs to gribam apspriest ne tikai Kohom, bet arī ar mūsu reģionāliem kolēģiem. Mēs nu, piekrītam, ka tas, kas notiek cilvēktiesību padomē, uh, tam ir jāiekļaujas arī Eiropas ārpolitikas veidošanā. Un tāpēc uh, Mēs uzskatām, ka ir svarīgi, ka pirmo reizi daudz gadu laikā eh, Eiropas Savienība būs augstākajā līmenī pārstāvēta um, um, cilvēktiesību padomē. Eh, Eštons kundz dosies eh, uz Ženēvu Un ļoti svarīgi ir arī tas, ka pirmo reizi kopš 2005. gada būs ārlietu padomas diskusijas par cilvēktiesību padomu un par, tiks pieņemt arī padomas secinājumi, nosakot prioritātes Ženēvas sanāksmē. Tātad ir svarīgi, ka šīs diskusijas tiešām notiek uh, augstākajā politiskajā līmenī. Mēs piekrītam, ka ir jāturpina palīdzības uzlabošana. Uh, un daudz kas jau ir darīts eh, attiecībā uz Ženēvas sanāksmi, bet arī uz ģenerālo asamblēju. Mišels Dīlemāns nesen no Beļģijas prezidentūras šeit ziņoja par 15. cilvēktiesību padomas un ģenerālas asamblējas rezultātiem, un mums bija diezgan pozitīvas ziņas ziņojamas, un tas ir pateicoties mūsu sadarbības uzlabošanai ir svarīgi runāt divpusējos kontaktos ar valstīm, formālos cilvēktiesību dialogos, un mums ar daudzām valstīm ir veidots videokonferences un citāda veida kontakti, lai sagatavotos cilvēktiesību padomē un ģenerālajai asamblējai. Un drīz mums būs uh, šāds tikšanās ar Dienvidāfriku, Maroku un tā tālāk. Un tas man noved arī pie šī jautājuma tika teikts, ka Eiropas Savienībā vajadzētu aktīvāk strādāt pie valstu rezolūcijām. Jā, protams, eh, lai mēs varētu ticam darboties, mums ir jāspēj runāt par konkrētām cilvēktiesību situācijām. 2006. gadā, kad tika izveidota cilvēktiesību padoma, mēs teicām, ka mēs uh, sagaidām, ka tiks risināts cilvēktiesību situācijas reālā laikā, bet tas vēl nav sasniegts. Eiropas Savienība vēlas veicināt to, ka cilvēktiesība padoma risina uh, reāls uh, situācijas uh, arī ar speciālajām sesijām, varbūt ārkārtas gadījumos. Bet mēs, protams, konstatējam, ka pēdējos gados ir uh, tāda kā alianse izveidojusies uh, par konkrētu valsts situācijām, kas ir vienmēr pret, pret to, ka tiek skatīts šādas konkrētas valstu situācijas. Un esam novērojuši, ka e, valstu iniciatīvu ieviešana, iesniegšana pret valsts grību, kurā ir sava alianses un aizmugura, tas var būt vienmēr e, bieži vien ļoti tāds sarežģīts e, pasākums, piemēram, par Šrilanku Mēs konstant saskaramies ar šādām situācijām, un ir tāda zināma spriedze. Varētu veidot alianses ar mērenākām valstīm, un ir jārod uh, līdzsvars šajā situācijā. Mēs tiešām ceram, ka pārskatīšanas procesā mēs varēsim uzlabot instrumentu kopumu, lai uh, skatītu valstu situācijas. Runājot par um, daudzpusējo darbu un kohom darbu, šajā jaunajā ietverā svarīgi ir iesaistīt individuālās dalībvalstis, izmantot viņu pieredzi, viņu zināšanas uh, un um, iesaistīt viņus mūsu iniciatīvās un cieši sadarboties ar valstīm. Tas nozīmē arī to, ka ir aktīvi jāpiedalās debatēs, veidojot mūsu iekšējo pozīciju, bet ir svarīgi arī, lai Eiropas Savienības viedokli dzird no daudzām pusēm, daudzās balsīs. Ir jānodrošina, ka ES pozīcija ir pārstāvēta, lai to paustu individuālās dalībvalstis. Un šajā izpratnē Mēs arī uzklausījām šo argumentu par eh, es iesaistu bloku veidošanā. Mēs uzskatām, lai efektīvi darbotos, ne tikai lai ieviestu um, ir eh, Lisabonas līgumu, mums ir eh, jāuzlabo es status vispār ģenerāla asamblējā. Tagad par pašu pārskatu. Mēs eh, piekrītam daudziem punktiem, kurus eh, tikko prezentēja pētījuma autore, un eh, mēs tiešām esam pielikuši pūliņus, lai izmantot šo te pārskatīšanas procesu, uh, lai iegūtu kaut kādus priekš, uzlabojumus šajā procedūrā, un jau gandrīz pirms diviem gadiem mēs sākām izstrādāt savu iekšējo pozīciju, nācām klajā ar inovatīvām idejām, ar tiešām labām idejām, ne tikai pozīcijām, un uh, mēs kolektīvi sniedzām palīdzību virknē Eiropas Savienības dalību valstu, veidojot uh, reģionālās grupas un uh, prezentējot mūsu idejas, piemēram, par to, ka uh, uzlabot situāciju ar valstu situācijām, kā uzlabot uh, situāciju ar šiem te jauniem formātiem, piemēram, kas attiecas uz padomas uh, spēju rīkoties ārkārtas uh, procedūra, ārkārtas situācijās. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas Savienībai un uh, mēs jūtam tomēr eh, diezgan lielu pretestību šo elementu pastiprināšanā padomas darbā, un tāpēc mēs saskaramies ar ļoti sarežģītu sarunu procesu Ženēvā. Kā jūs zināt, tad eh, šodien tiks pirmo reizi apspriest šis pārskata procedūras rezultāts, un mēs prezentēsim detalizētus komentārus. Uh, diskusijās par to, un uh, mēs uh, mūsu darbā uzsveram, ka ir svarīgi, ka Ženēvas process neskar tikai uh, darba metodas, uh, bet arī citus aspektus, jo īpaši valstu situācijas. Un mums ir svarīgi arī tas, lai uh, Ženēvas process būtu tikai pirmais posms, un ka, lai Ņujorkā notiktu tālākas diskusijas arī par citiem jautājumiem, kā piemēram par dalības kvalitāti un valsts situācijām. Paldies! Yeah, thanks a lot, Mr. Toyaman, for a very comprehensive. Lielas paldies, Toyaman kungs, par eh, ļoti visaptvarošo pārskatu par to, ko Eiropas Savienība varētu iegūt no šī pārskata un kādām būtu jābūt mūsu politikām eh, nākotnē. Vai Herckungs vēlētos papildināt? Lūdzu, Herckungs. Nē, paldies, mēs darbojamies vienā komandā. Labi, turpin priekšsēdētājs, priecājos par to, ka jūs esat vienā komandā, jo tā ir lieliska komanda. Tagad vēršos pie Lienas Arvidsonas. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies! Es domāju, ka ļoti daudzas labas idejas jau izskanēja, un uh, Smits kundzes priekšliku, priekšlikums bija ļoti interesants. Es vēlētos pievērst jūsu uzmanību eh, svarīgākiem lēmumiem, kas tikuši pieņemti. Kas attiec uz šo pašu pārskatu, tad es pilnībā piekrītu jums arī mēs esam sagatavojuši īpašu pētījumu un esam sagatavojuši arī pārskatu par, speciāli, par īpašajām procedūrām. Pavisam īsi daži komentāri. Um, vispirms tas, ko runāja abi iepriekšējie runātāji. Mēs tiešām vēlamies, lai ANO cilvēktiesība padome labāk darbotos gan eh, eh, kronisku cilvēktiesību pārkāpumu gadījumā, gan arī ārkārtas situācijās. Tātad ne tikai izmantojot īpašās sesijas, bet izmantojot arī paneļdiskusijas, ne tikai jau pastāvošo sesiju ietvaros, bet varbūt starp sesijām. Uh, Tāpat arī ir tikusi izteikta ideja par to, ka sesijas varētu notikt citviet, citos reģionos, ne tikai Ženēvā, lai mums būtu labāka savstarpējā komunikācija un saikne. Tāpat arī izskanējusi ideja par to, ka cilvēktiesība padomu varētu nu, organizēt īpašas sesijas bez īpaša rezultāta un bez īpašiem paziņojumiem. Gluži vienkārši lai mēs izmantotu visas iespējas eh, vērsties pret eh, pastāvīgiem cilvēktiesību pārkāpumiem un arī ārkārtas situācijām. Tālāk, protams, ka ļoti svarīgi ir īpašo procedūru neatkarība, un tāpēc daži komentāri par šo punktu. Vispirms jāsaka, ka, kas attiec uz ideju par mm, rīcības kodeksu, ar kuru varētu reglamentēt eh, šīs speciālās, jeb īpašās procedūras norisi. Uh, mēs uzskatām, ka tas būtu jādara pašregulējošām iestādēm. Protams, tas nozīmē, ka um, īpašā proc īpašās procedūras pārstāvi paši varētu izvērtēt, vai ir notikuši pārkāpumi vai nē. Otrakārt, tā kā tiks nodrošināta zinām uzraudzība, mēs vēlētos, lai um, tiktu objektīvi izvērtētas valsts, cik lielā mērā tās uh, um, darbojas eh, godīgi. Eh, mums būtu jāizvērtē, kā mēs varētu to novērtēt, varbūt ar citu instrumentu palīdzību. Un trešais komentārs eh, laika trūkuma dēļ sesiju laikā ir parādījies tas, ka uh, speciālās procedūras pārstāvja iespēja sazināties ar dalībvalstu pārstāvjiem diezgan ierobežot, un tāpēc parādās vairāk paralēlie uh, ziņojumi, kas varbūt nav pareizā pieeja. Tāpēc mēs vēlētos atgriezties pie tās pieejas, kas bija sākotnēji viens debats, viens referents, un tādējādi būtu labāka saikne ar dalību valstīm. Un visbeidzot, kas attiec uz mūsu pašu neatkarību, vēlējos uzsvērt, ka tas noteikti ir ļoti nozīmīgs punkts. Un, mums ir ļoti svarīga loma Un es, protams, detalizētāk atbildēšu uz jūsu jautājumiem, ja jums tāda būs. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji, paldies Arvidsons kundzei. Un tagad dod vārdu uh, kolēģiem. Lakbīrēlis kundze, kas ir Eiropas Savienības ANO darba grupas pārstāve un ir piedalījusies arī um, asamblējas darbā. Paldies, man būtu daži komentāru. Paldies doktorai Smitai par uh, pētījumu. Mums noteikti ar to ir pilnībā jāiepazīstas, lai mēs pilnībā zinātu, kas tajā ir minēts. Es vēlos uzsvērt, cik ļoti svarīgi ir panākt to, lai Eiropas Savienība uh, joprojām būtu spēcīga sagatavojot uh, rezolūcijas par valstīm, pat ja to ir grūti panākt. Jo Es nezinu, kur cita vieta ANO cilvēktiesību struktūrā mēs varētu aicināt, saukt pie atbildības cilvēktiesību pārkāpējus, konkrēti minējot, minot konkrētas valstis. Jūs tāpat arī teicāt, ka Eiropas Savienībai būtu jāpanāk tas, lai eh, tās darbs būtu konsekventāks salīdzinot ar ANO darbu. Un viens piemērs, eh, sagatavojot ziņojumu par Frontex. Man šķita, ka ir ļoti vienkārši šajā kontekstā pateikt, jā, Eiropas Savienība un šī aģentūra, kas ir Eiropas Savienības paspārnē, ka tām ir jāņem vērā zināšanas un arī, zinām, autoritāte un ekspertīze, kas ir augstiem cilvēktiesību pārstāvim. Uh, Un paraugoties, un paraugoties uz uh, cilvēktiesību situāciju uz vietas, bet uh, acīm redzot, to nav iespējams panākt. Mēs atcaucamies uz ANO cilvēktiesību padomu, bet ne uz citām iestādēm. Un es domāju, ka mums parlamentā būtu jāuzsver tas, ka uh, Šīs zināšanas ir jāņem vērā, un mums nav nepieciešams paredzēt dubultas struktūras no Eiropas Savienības puses. Tāpat jūs pieminējāt arī to, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu darboties kā blokam, bet gluži otrādi vajadzētu samazināt uh, ieguldīto enerģiju. Nu, jāsaka, es to dzirdu pirmo reizi, un tas, zināmā mērā, ir pretrunā ar, ar to darbu, kur mēs īstenojam savā darba grupā, jo ģenerālas asamblēs sesijām mēs zaudējām atbalstu rezolūcijai. Mm. Rezolūcijai par to, ka mums vajadzētu iegūt vairāk iespēju runāt, un tā ir proaktīva bilaterāla pieeja Nu, es neesmu vēl iepazinusies ar visu jūsu pētījumu, es vien atsaucos uz to, ko jūs minējāt pirms brīža, un te nu es saskatu zinām pretrunu, jo mēs no Eiropas Savienības puses esam citās domās par šo punktu. Tālāk komentārs jums, bet arī to Irman kungam. Jūs teicāt, ka jā, protams, bloki cilvēktiesību padomē ir ļoti spēcīgi arī tie, kas kavē vairāku lēmumu pieņemšanu. Um, šīs te vienā domājošo grupas, bet šķiet, ka vienā domājošajā grupā Ēģipte ir bijusi ļoti spēcīgs spēlētājs, un situācija varbūt ir mainījusies, un es ceru, ka pateicoties tām izmaiņām, kuras mēs šobrīd piedzīvojam Ēģiptē, varbūt mainīsies arī valsts politika un tās pieeja. Varbūt tai būs daudz nopietnāka attieksme pret cilvēktiesību pārkāpumiem, un es labprāt dzirdētu no jums, vai tas tomēr nepadarīs vājāk šo vienā domājošo valstu grupu. Paldies! Thank you. At the moment we have uh, no... Liels paldies! Pagaidām neviens vairāk nav pieteicies izteikties, ja es nemaldos. Tādā gadījumā uzklausīsim vispirms doktoru Smitu. Varbūt jums būtu kāda atbildes reakcija. Jā, paldies priekšsēdētāji! Es domāju, ka svarīgākais te ir nostiprināt status. Es nenāktu klajā priekšlikumu par to, ka Eiropas Savienībai kā blokam būtu jāpazūd ANO cilvēktiesību padomē, bet es domāju, ka tā loma, kuru Eiropas Savienība spēlē, izraisot automātisku uh, pretreakciju pat no mēram demokrātiskajām valstīm tā devētajos dienvidos, tas uh, tik tiešām ir acīm redzams, un cilvēktiesība padoms, padomē eh, gaisotne ir ļoti politizēta, un dalībvalstīm ļoti grūti atbrīvoties no blokiem. Jo īpaši, ja jūs esat valsts, kas eh, cenšas iegūt vietu eh, vai nu pastāvīgo vietu cilvēktiesību padomē, vai arī rotējošo drošības padomē. Šādā situācijā Eiropas Savienību uh, izolē uh, citas valsts, kas ir lielākās skaitā, kam ir vairāk atbalstītāji. Un tāpēc nav tā, ka Eiropas Savienība, pat ja tā būs spēcīgāka, uh, ie, tiešām uzvarēs un iegūs un iespēja aizstāvēt savas intereses, gluži vienkārši tāpēc, ka tā skaitliski nav spēcīgāk pārstāvēta vismaz pašreizējā politizētajā situācijā. Ir jādomā par to, kā Eiropas Savienībai varētu iegūt lielāku lomu pasaules kontekstā, bet ir jādomā par, arī par to, kā varētu panākt uh, to, kā no cilvēktiesību padomas strādā veiksmīgāk un efektīvāk. Un es domāju, ka mums ir jāatbrīvojas no šīs situācijas, kurā bloks vēršas pret bloku, jo Eiropas Savienībai gandrīz neiespējami mm, veidot uh, savienību ar mēraņām valstīm. Un ja Eiropas Savienība paliek kā bloks, tad gluži vienkārši situācija paliek tāda, kāda tā ir. To mēs redzējām ANO um, ģenerālajā asamblējā Ņujorkā. Un tas nepalīdz nevienam un tas nekādā gadījumā nepalīdz aizstāvēt cilvēktiesības pasaulē. Tāpēc es ierosinātu Eiropas Savienībai vairāk koordinēt savu uh, rīcību, darīt visu iespējamo, lai cilvēktiesības būtu prioritāte un cilvēktiesība padomu būtu prioritāte. Tāpēc Eiropas Savienībai ir jādarbojas efektīvāk un vienotāk. Tālāk runājot par šo vienu signālu un vairākām balsīm, pārskata procesā tas ir lieliski izdevies. Dalībās bija lieliski organizētas un tās pārstāvēja un uh, deva vienotu signālu, kas varbūt dažkārt nedaudz uh, atšķīrās, ja mēs salīdzinām vienas dalībās uh, teikto ar citas dalībās teikto, bet tomēr dalībvalstīm izdevās aizņemt milzīgu vietu debatēs. Eiropas eh, Savienībai ir jāuzstāj svarīgāk loma cilvēktiesību padomē, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības, eh, Eiropas Savienībai atvēlētais runāšanas laiks samazināsies, un tādā gadījumā būs ļoti grūti. Jo Visas tās dalībvalsts, kas jau ir cilvēktiesība padomē, varēs izteikties kā pirmās jebkurā gadījumā. Un es domāju, ka būtu jāredz, jādomā par citām iespējām, kā nostiprināt savu lomu, jo, ja notiek šāda bloka vēršanās pret bloku, tas ne pie kā nenovedīs. Eiropas Savienībai ir jābūt labāk organizētai, tai ir jācenšas eh, panākt labāku rezultātu, domājot arī par to, kā Eiropas Savienība pasniedz sevi. Tāpēc tas nozīmē, ka it kā vairāk Eiropas Savienības nepalīdzēs cilvēktiesību padomē. Vismaz tāda ir man nostāja par šo nostiprināto pozīciju. Un tas arī pagaidām būtu viss no manas puses. Lielas paldies, doktor Smita! Man nu pat ienāca prātā, ka varbūt būtu labi, ja jūs paskaidrot nedaudz vairāk eh, to, ko jūs teicāt par eh, to, ka būtu nepieciešams integrēt cilvēktiesību padomas nostājas Eiropas Savienības ārlietu politikā. Varbūt jūs varētu izteikt dažus piemērus, varbūt arī mūsu kolēģi no ārējās rīcības dienesta varētu izteikt dažus komentārus, jo mūsuprāt tas būtu ļoti svarīgi. Uh, jo citādi šķiet, ka mēs neesam pietiekami gudri un viedi, ja mēs nezinām, ja labā roka nezin, ko kreisā dara, un es domāju, ka tas ir viens no mūsu milzīgākajiem izaicinājumiem ārlietu politikas jomā. Proti šī uh, politikas konsekvence un politikas integrēšana, un šī apakša uh, komiteja ir ļoti daudz strādājusi pie tā, lai um, struktūras būtu pareizas, lai tās būtu pareizi veidotas, lai mēs varētu iestrādāt cilvēku tiesības eh, Eiropas Savienības ārējā politikā. Man šķiet, ka to izdarīt nav viegli, bet šobrīd mēs esam pilnīgi jaunā situācijā, un es domāju, ka mēs varētu domāt par to, kā to īstenot praksē. Varbūt kāds varētu izteikties par šo punktu, bet uh, kolēģis Prodī arī ir pieteicies izteikties, un tāpēc vispirms vārds Prodī kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es domāju, ka nedaudz uh, sarežģīti ir saprast Smitas kundzes teikto, jo, ja es paraugos uz Āfrikas Savienības situāciju, tad uh, es gribētu teikt, ka tur atšķirīgās uh, pozīcijas, uh, kādas ir dalībvalstīm, sarežģīja uh, vienošanos. Tad būtu viss interesēs arī cilvēktiesību interesēs, ka Āfrikas Savienība pamazām sāktu pastāvīgāk uh, risināt šīs problēmas. Es tur nesaskatu nekādu pretrunu, gluži otrādi. Es uzskatu, ka šīm lietām jāiet roku rokā. Un vajadzētu veidot arī alianses. Un uh, tādā elastīgākā veidā un jāņem būtu vērā arī ilglaicīgas intereses. Es domāju, ka Eiropas ārējās rīcības dienests var uh, spēlēt ļoti svarīgu lomu. Ir tīpaši, ja runa ir par to, kā radīt saskaņotību, konverģenci. Bet, ja mums izdodas atrisināt šīs problēmas, tas nāk par labu visiem, galvenokārt cilvēktiesībām. Tādēļ Es nesaskatīju to par pretrunu, bet uh, vēlētos teikt, ka vajadzētu mēģināt šeit uh, abus spēkus apvienot un uh, virzīt tādā virzienā, lai varētu rasties svarīga sinerģija. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Prodīkungs. Es domāju, ka mums tiešām vajadzētu uzklausīt e, vairāk par šo šķietamo paradoksu. Ja neviens vairāk negrib izteikties, tad došu vārdu Tojerman kungam vispirms lūdzu. Paldies. Šie tiešām ir e, jautājumi, ar kuriem vienmēr saskaramies. Mums e, nav šeit izvēles, mēs nevaram atteikties no ES, ANO labā. Mums ir uh, jādarbojas eh, un mums ir jāuzlabo mūsu darbība iekšēji Ženēvā, ir labāk jāsadarbojas starp Briselu un Ženēvi, veiksmīgāk jāveido sadarbība, koordinācija un eh, ir jāpiešķir spēcīga loma dalību valstīm. Jūs zināt, kādi ir uh, kādas ir vienošanās eh, par darba dalīšanu, un tas ir jāpastiprina, jo pretējā gadījumā arī kapacitātes ziņā delegācijai šis darbs nav paveicams. Mums ir jāizmanto arī inovatīvas pieejas. Viena inovatīva pieeja, protams, ir šī, ka ir viens eh, vēstījums daudzās balsīs, bet skatoties uz cilvēktiesību padomas pārskatīšanu, tad um, ļoti maz no mūsu priekšlikumiem ir ņemti vēr, vērā, un mums ļoti sarežģīti ir panākt mūsu viedokļu ņemšanu vērā. Bet varam redzēt arī dažādus modeļus, kā esam strādājuši, piemēram, es iniciatīvas par nāves sodu ģenerālajā asamblējā. Tās uh, bijušas tādas uh, pārreģionālas alianses. Mēs esam sadarbojušies ar mūsu partneriem um, citos reģionos. Un arī par uh, lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuāļu tiesībām mums uh, ir tāda kā kodolgrupa un Eiropas Savienība atbalsta šo iniciatīvu uh, palīdzības un lobby kontekstā, un mums ir jāraugās, kā šo sistēmu tālāk attīstīt. Attiecībā uz valstu situācijām bieži vien alianses nedarbojas. Uh, jo valstis bieži vien uh, vilcinās iesaistīties šajās aliansēs. Bet Āfrikā vai Āzijā ir sarežģīti um, veidot alianses, ja vēlamies eh, risināt situāciju šajā reģionā par kādu konkrētu valsti. Klimats Ženēvā cilvēktiesība padomā ir atšķirīgs no ģenerālas asamblējas Ņujorkā mēs saprotam, ka vairāk varam sasniegt Ņujorkā nekā Ženēvā. Kā to varētu labot? Runājot par specifiskām situācijām vai specifiskām iniciatīvām, tas pats varētu attiekties arī uz cilvēktiesību padomas pārskatīšanu. Un visbeidzot, Lokpīleris kundze pieminēja šo te jautājumu, vai valstis varētu mainīt savu pieeju cilvēktiesību padomēji, un to esam manījuši tagad arī Ēģiptes gadījumā, ka kādreiz eh, Ēģipts varētu kļūt par uh, plašu cilvēktiesību aizstāvi cilvēktiesību padomē. Uh, šobrīd līdz šim redzam, ka uh, ir problēmas tomēr risināt valstu situācijas. Bieži vien arī valstis, kurām ir laba cilvēktiesība situācija, kas atrodas uh, dienvidos, bieži vien tomēr vilcinās nerunāt, vilcinās runāt par šīm problēmām citās valstīs. Mums ir jāmeklē strateģiski partneri, ar kuriem sadarboties, lai runātu par cilvēktiesību jautājumiem arī ANO ietvarā. Paldies. Um, Dr. Smith. Smiths kundze, lūdzu. Just, uh, address... Varbūt pavisam īsi par eh, jūsu uzdoto jautājumu par to, kā varētu cilvēktiesību, kā integrēt cilvēktiesību jautājumu mūsu politikā. Es domāju, ka tas ir daudz plašāks jautājums par to, cik nopietni dalībās pievēršas cilvēktiesību jautājumam un cik lielā mērā tā ir prioritāte cilvēktiesības. Tas ir daudz plašāks jautājums un es varbūt nevēlos īpaši diskutēt par to, bet es domāju, ka pamat priekšnoteikumam ir jābūt tādam, uh, ka cilvēktiesības tiek padarīts par lielāku prioritāti ārējās attiecībās. Ja tas tā būs, tad, ja mēs paraugamies uz, to, kas atba, uz tiem, kas tad atbalsta Eiropiešu eh, cilvēktiesību padomē, kas balso eh, par Eiropas Savienības priekšlikumies, ir ļoti pārsteidzoši, ir ļoti daudz demokrātiskās valstis, un pat ja Ēģipte kļūs par demokrātisku valsti, tā tas nenozīmē, ka tā būs rietumvalsts. Tāda pati dinamika ir vērojama arī attiecībā uz citām valstīm, kuras e, tiek uzskatīts par demokrātiskām valstīm. Tātad jautājums ir par to, ka ir jādomā par to, kā sa, saskaldīt šos blokus, lai būtu racionāls diskusijas par situāciju, un es domāju, par to būtu īpaši jādomā. Viens veids, kā to varētu darīt, manuprāt, būtu Eiropas Savienībai likt saprast saviem partneriem, ka Eiropas Savienība vērā notiekošo cilvēku tiesību padomē, jo daudzas valsts, kas saņem bagātīgu atbalstu no Eiropas Savienības, kas saņem bagātīgas priekšrocības tirdzniecības jomā, e, skaļi un plaši runā pret Eiropas Savienības nostāju e, cilvēktiesību e, jomā. Vismaz to nostāju, ka Eiropas Savienība dar zinām cilvēktiesību padomē. Ne tikai cilvēktiesību dialogu ietvaros, bet arī uh, Eiropas Savienības dialogā ar strateģiskiem partneriem būtu jāliek saprast partneriem to, ka šīs nostājas ir svarīgas, tam ir zināma nozīme un loma. Un ka tas netiek uzskatīts par draudzīgu žestu, piemēram, ja tiek um, balsots par to, ka nekāda rīcība netiek uh, īstenot uh, Šrilankas gadījumā. Bija valstis no austrumu kaimiņu valsts, kas uh, nāca klajā ar pārsteidzošu nostāju un nebalsoja tāpat kā Eiropas Savienība. Tātad tas pats manāms arī runājot par cilvēku tiesību eh, jautājumiem attiecībā uz Ķīnu. Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka neizdevās saņemt atbalstu no dalībā, no valstīm, kas ir diezgan cieši saistīts ar Eiropas Savienību. Tātad es runāju par to, ka būtu jāintegrē šīs pozīcijas. Proti, tas, kas notiek Ženēvā, tam būtu jābūt par diskusiju tēmatu eh, šeit diskusijām Briselē ar trešajām valstīm, lai būtu visaptvarošāka pieeja attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem, un cilvēktiesība padome ir ļoti uh, svarīgs punkts Eiropas Savienības ārējās politikas jomā. Paldies! Šīs diskusijas drīz noslēgsies, un tāpēc došu vārdu Lohbīlers kundzei noslēguma komentāram. Paldies, tas ir pavisam īss komentārs. Doktor Smita, jūs teicāt, ka valsts, kas saņem uh, attīstības palīdzību un kurām ir uh, cieša saikne ar Eiropas Savienību. Tas man lika domāt, arī, piemēram, par mūsu komunikāciju ar ASV kongresu, jo ASV kongresa ārlietu komitejas priekšsēdētāja izteicās ļoti skaidri, es neatceros, kurā uh, žurnālā tas parādījās. Viņa teica, ka uh, cilvēktiesību uh, padome neīsteno savus lēmumus, kāpēc ASV būtu jāturpina darboties tajā. Un es domāju, ka tā ir ļoti svarīga cilvēku tiesība institūcija, kur var panākt progresu, tāpēc es domāju, ASV būtu jāatbalsta šī institūcija. Un nevis tā, kā tas bija iepriekšējās valdības gadījumā, kad ASV bija tikai novērotājs. Paldies, paldies par šo komentāru. Es domāju, ka tagad mums ir jāpāršķir lapus. Mēs turpināsim runāt par cilvēktiesību padomu un izskatīsim piekto punktu mūsu šodienas darba kārtībā. Tas ir pasākums pēc Richarda Goldstone ziņojuma par gazas konfliktu un apvienoto nāciju cilvēktiesību komitejas ziņojumu par gazas ar kuģiem saistīto incidentu. Kā jau mēs vienojāmies iepriekš ar mūsu apakškomitejas koordinatoriem, mēs mēģinājām uzaicināt Goldstone kungu pašu, bet, diemžēl, viņš nevarēja ierasties. Lūdzu, visas privātās sarunas risiniet ārpus šīs telpas. Tātad turpina priekšsēdētāja. Viņš norādīja, ka um, šis ir, šī ir ļoti interesanta ideja, ka viņš labprāt ierastos, lai apspriestos par, par šiem jautājumiem kaut kad nākotnē. Mums, protams, ir jāvienojas savstarpēji par um, datumu Diemžēl bija vēl divs pārstāvs, kurš nevarēja ierasties uz mūsu šausdienas sanāksmi, bet mēs uzklausīsim Ārvicons kundzi, kas ir ANO augstā pārstāv cilvēktiesību jautājumos eh, biroja pārstāve. Deputāti ir saņēmuši vairākus dokumentus, kas attiecas uz šo jautājumu, tāpat arī eh, dokumenti tika nosūtīti pa e-pastu, tā skaitā pats Galston ziņojums. Un tagad es vēlētos dot vārdu um, mūsu trim uzaicinātajām personām. Katram tiks atvēlēts astoņas minūtes. Linija Arvidsons kundze, tālāk um, Maraks, Garaks Muraikungs un Miri Veingārtens kundze. Ebreju izrēlēšu tiesību aktīviste, kas uh, šobrīd dzīvo Londonā, viņa iepriekš eh, darbojusies kā Izraels cilvēktiesību grupas eh, Physicians for Human Rights Israel. Tātad es ar prieku sveicu visus klātesošos viesus un dod jums vārdu. Liels paldies! Liels paldies par uh, ielūgumu uz šo sēdi. Gribētu īsi pievērsties eh, tam, kas ir noticis kopš šie divi lielie ziņojumi tika prezentēti. ANO uh, Goldstone ziņojums un arī ziņojums, kur sastādīja ANO neatkarīgie eksperti par pārkāpumiem gazas eh, ku, kuģu incidentā. Tā sauktais flotila ziņojums. Uh, Goldstone ziņojums, kā jūs zināt, tika prezentēts 2009. gada septembrī cilvēktiesību padomē, un 547 lapusēs Goldstone ziņojums analizēja 36 konkrētus incidentus gāzes konflikta laikā 2008. un 2009. gadā, un secināja, ka gan Izraela, gan uh, Palestīna bruņotās grupas uh, veica karnoziegums, cilvēktiesību pārkāpums un noziegums pret cilvēci iespējams šajā gazas konfliktā. Un tika aicināts abas puses turpināt izmeklēšanas par šiem uh, gadījumiem un, ja netiks noskaidrots, vai eh, ir veikti krimināli, eh, tātad eh, karnoziegumi un noziegumi pret cilvēks, tad tie, šie gadījumi jānodod starptautiskai krimināltiesai. Kas ir noticis? 2010. gadā cilvēktiesība padomu izveidoja jaunu neatkarīgu komiteju, kuras uzdevums ir novērot un uh, izvērtēt vietējos uh, pasākums, ko veic Izraels valdība un Palestīnas puse, ņemot vērā Goldstone ziņojumā paustos apvainojums. Uh, jeb apsūdzības. Šī neatkarīgā komiteja, sauksim to par pēcdarbu komiteju, prezentēja savu pirmo ziņojumu pirms dažiem mēnešiem, un tajā tā nonāca pie sakojošiem secinājumiem. Pirmkārt, Izraela veic izmeklēšanas uh, attiecībā uz daudziem gadījumiem, bet tikai četri noved pie krimināla procesiem, un tikai vienā tika kāds notiesāts par kredītkartes zādzību. Otrakārt, uh, šīs izmeklēšanas uh, eh, neņēma vērā visas apsūdzības, kuras izvirzīja Goldstone ziņojums, un komiteja secināja arī, ka netika izmeklēt gadījumu, kuros iesaistīta augsta līmeņa eh, lēmumu pieņēmēji, un arī rietumkrastā veiktie noziegumi netika izmeklēti. Tas uh, rada arī bāžas, vai izmeklēšanas ir bijušas pilnībā objektīvas Komiteja novērtēja un izvērtēja izmeklēšanas, kas tika veikts Palestīnas pusē. Un runājot par Palestīnas pašpārvaldes veiktajām izmeklēšanām, pēc darba komiteja secināja, ka šīs Palestīnas uh, iestādes izveidoja neatkarīgu izmeklēšanas komisiju, kas tikās un tikās ar šīs komisijas pārstāvjiem un secināja, ka šīs izmeklēšanas atbilda uh, starptautiskiem standartiem. Un tomēr šī te palestīniešu pašvārvaldes komisija tika vērtēta kā nespējīga izmeklēt visus uh, apsūdzības par gazas uh, joslas, uh, gazas joslā veiktiem pārkāpumiem, jo tai nebija pieeja gazas joslai. De facto gazas iestādes, tātad Hamas izveidotā komiteja, uh, arī e, tās pārstāvi tikās ar šīm komitejām un secināja, ka viņi nav veikuši nekādus e, pūliņus, lai e, risinātu šīs misijas veiktās apsūdzības. Kopš tā laika cilvēktiesība padomi ir atjaunojusi komitejas mandātu, tā ir tikko atsākus darbu. Tagad tajā ir divi neatkarīgi eksperti, uh, tiesnese uh, un vēl viens tiesnesis, un viņi tagad cenšas meklēt sadarbību ar dažādām pusēm, lai e, izvērtētu tās izmeklēšanas, kas šobrīd notiek. Un viņi plāno braukt uz šo reģionu, lai tiktos ar iesaistītajām pusēm, un lai saņemtu jaunāko informāciju par tām izmeklēšanām, kas notiek. Šī komiteja ziņos padomēji 16. sesijā martā, droši vien 21. martā, tad mēs zināsim vairāk par to, ko viņi ir uzzinājuši par šīm izmeklēšanām. Man ir eh, vēl dažas minūtes atlikušas, nu pēc par flotila ziņojumu atgādināšu, ka tas, to sastādīja trīs cilvēki, eh, kas devās eh, uz notikumu vietu trīs dienas pēc incidenta 2. jūnijā pagājušajā gadā. Kārls Hudsons Filips, eh, bijušais kriminālties tiesnesis, Desmond De Silva, bijušais prokurārs, Sierra Leones īpašajā tiesā un eh, Mary Shanti Darjam, bijusi diskriminācijas novēršanas pret sievietēm komitejas locekla. Šī komiteja intervēja 112 liecinieks no dažādām valstīm savā izmeklēšanā secināja, ka starptautisko tiesību pārkāpumu, tā skaitā starptautisko uh, humanitāro tiesību un cilvēktiesību pārkāpumi ir veikti gan uz kuģiem, gan aizturot uh, cilvēkus Izrēlā. Tika uh, izteikti virkni secinājumu par Izraels karavīru rīcību un bija arī pierādījumi par uh, nāvsodu izpildi, un uh, viņi secināja, ka gāzes blokāde ir kļuvusi nelegāla jau šī incidenta laikā, tā bija nelegāla, un uh, šī te situācija bija kā tāds kolektīvs sots. Šis ziņojums prezentēja faktus, uh, bet netika ieteikti konkrēti ieteikumi. Tas tika atstāts cilvēktiesību padomas ziņā. Cilvēktiesību padoma pirms dažiem mēnešiem apsprieda šo ziņojumu un aicināja augstā pārstāvja biroju e, iesniegt šo jautājumu nākamajā cilvēktiesību padomas sesijā martā tā kā augstais pārstāvis ir prasījis informāciju gan no Izraels, gan no Turcijas, gan Palestīnas pašvalsts, tad jebkuri soļi, ko veic šīs valdības, viņi ziņos cilvēktiesību padomu sesijā martā. Martā tad mēs zināsim vairāk par jomiem. Viena pēdējā piezīme par sadarbību starp uh, šīm misijām ar Izrēlu gan Goldstone, gan uh, flotīla misija gan arī šī pēcdarba komisija. Ceru, ka jūs daudz ne, pārāk nesamulsina ar šiem dažādiem nosaukumiem. Viņi visi skaidri pauda gatavību sadarboties ar Izrēlu un spēra vairākus soļus, lai to arī darītu. Un ja Izrēla būtu sadarbojusies, tad viņi noteikti būtu uh, uzmanīgi uzklausījuši Izraels viedokli, un tomēr nekāda sadarbība no Izraels puses netika uh, veikta, viņi neizrādīja nekādu vēlmu sadarboties, un tas tiešām ir žēls, kā to uzskata augstais komisārs. Paldies! Lielas paldies! Jūs ievērojāt tieši astoņas minūtes jums atvēlēto laiku, un paldies par jūsu prezentāciju. Tagad man ir eh, tas gods dot vārdu dargam Reikungam kas ir palestīniešu cilvēktiesību centra pārstāvis. Lūdzu, jums vārds uz astoņām minūtēm, ne vairāk. Uh, Liels paldies eh, par iespēju izteikties šonot. Es eh, vēlētos turpināt nu pat izskanējušo un runāt par iekšējo izmeklēšanu, kas tika veikta saistībā ar šiem diviem minētajiem eh, ziņojumiem. Es centīšos izteikties ne pārāk tehniski, bet es vēlētos sniegt pārskatu par to, um, mm, vai ir tikušas ievērots nepieciešamie priekšnoteikumi veicot šo izmeklēšanu. Tātad Pirmā prasība ir tāda, ka uh, ir jāveic uh, izmeklēšana, proti ir, ir jācenšas identificēt tos, kas ir bijuši vaino, vainīgi un jāsauc viņu tiesas priekšā. Otrkārt, izmeklēšana ir jābūt neatkarīgai. Tā ir pat par sevi saprotama prasība. Te ir jābūt neatkarīgai izmeklēšanai ne tikai saskaņā ar likumu, bet ir faktiski. Un eh, trešais un ceturtā prasība ir tāda, ka eh, šī izmeklēšana tiek veikta saulēcīgi un ātri. Un ir jānodrošina tas, ka vainīgie tiek saukt par pie atbildības. Es runāšu par palestīniešu veikto izmeklēšanu gan uh, valdība Gazā, gan Ramalā ir, ir centušās nodrošināt neatkarīgu izmeklēšanu veikšanu. Rezultāti ir bijuši atšķirīgi, bet uh, saskaņā uh, saskaņā ar šiem minā, manas minētajiem priekšnoteikumiem nevarētu teikt, ka tās ir bijušas pienācīgas e, kriminālās izmeklēšanas. Tātad no starptautisko tiesību viedokļa šīs izmeklēšanas nav bijušas e, pareizas. Un kopumā varētu teikt, ka likums ir ticis izmantots, lai it kā veiktu neatkarīgu izmeklēšanu, bet tās faktiski nav bijušas uh, pienācīgas izmeklēšanas. Man organizācija tika izveidota 95. gadā, un mēs balstām savus secinājumus uz uh, eh, 15 gados iegūto pieredzi. Pirmā problēma, kas eh, rodas uh, paraugoties uz izrēliešu veikto um, izmeklēšanu, ir galvenais pieņēmums uzsākot izmeklēšanu ir tāds, ka e, noteikumi ir bijuši likumīgi. Un tas nozīmē, ka netiek izmeklēta politika kā tāda, un izmeklēšana tiek uzsākt tikai atsevišķos, atsevišķos ārkārtas gadījumos. Otrakārt, pats izmeklēšanas process jeb mehānisms. Tiek izmantoti divi mehānismi. Pirmais ir operacionālā, um, operacionālais debriefings, ja tā varētu teikt. Un tas nozīmē, ka notikumi tiek izanalizēti no militārā viedokļa, lai izdarītu secinājumus un izlēmtu, kā militāro darbību varētu uzlabot nākotnē. Tas To varētu salīdzināt ar procedūru, kas tiek īstenot uh, citviet pasaulē, bet uh, problēma rod tas, ka krimināla izmeklēšana uh, tīri pēc definīcijas nav tas pats. Tas nozīmē, ka izmeklēšana tiek īstenot anonīmi, ka ir nepieciešams savstarpēji pārbaudīt faktus un ka neviens nedarbojas savās interesēs. Un visbeidzot, viens no svarīgākajiem komponentiem ir tāds, ka uh, neko no uzzinātā, ne, neviena informācija nevar izmantot uh, tiesā. Ja mēs vēlamies apstrīdēt šādu lēmumu, ir ļoti grūti to darīt, jo ja mums nav pieejama informācija kā tāda, tad neko nav iespējams apstrīdēt militārās policijas veiktā kriminālā izmeklēšana saskars ar zināmām problēmām, tāpēc, ka lielākajā vairumā gadījumu uh, šī izmeklēšana balstās uz informāciju, kas ir saņemta no operatīviem spēkiem. Un laika posmā no 2000. līdz 2007. Um, gadam ir veikušas neskaitām šādas izmeklēšanas un ir neskaitām daudz cilvēku gājuši um, bojā, 11 tūkstoši gājuši bojā, 14 tūkstoši ievainoti un izmeklēšanas skaits nav pienācīgs, nav pietiekams. Jebkurā gadījumā šo izmeklēšanu rezultātā nav izdevies samazināt bojāgājušo skaitu. Ir organizācija, kas nodarbojas ar militāro spēku konsultēšanu un cenšas arī nodrošināt to, ka kriminālais kodeks tiek ievērots un cenšas samazināt cietušo un bojāgājušo skaitu. Tātad, tas nozīmē, ka kāds izmeklē lēmumu, kas jau ir ticis pieņemts, un tas ir diezgan absurdi. Tātad ir ļoti daudz problēmu pašā sistēmā uh, kā tādā, un kopš uh, operācijas lietais svins uh, veiktās izmeklēšanas nepie kā nav novedušas. Izraēla ir uzsākusi 150 uh, tiesas procesu, 47 no tiem ir kriminālās izmeklēšanas. Un uh, izmeklēšana tiek veikta, kā jau es teicu, uz šiem minētajiem faktiem, kas tiek saņemti no operacionālajiem spēkiem. Ir saņemts 1048 sūdzības par šīm procedūrām. Lielākā daļa izmeklēšana eh, nu, ir noslēgtas un sistemātiski eh, tiek atzīts, ka izrēlieši ir rīkojušies saskaņā ar likumu, bet problēma ir tāda, ka neko nevar zināt šajos gadījumos, jo, ja mēs esam saņēmuši 13 atbildes divu gadu laikā un mēs zinām, ka šī informācija ir pilnībā slepena un nav pieejama eh, mēdījiem, Vienā gadījumā um, cilvēks tika uh, notiesāts uh, nepamatoti um, un ļoti maz militāristi tiek notiesāti tādos gadījumos, kad ir noticis pārkāpums. Tā, piemēram, vienā gadījumā, kad uh, Izraels militāra personas izmantoja um, zēnu kā aizsegu militārās operācijas laikā. Uh, Tāda ir situācija. Paldies. This, Paldies par šo stāstījumu, Morī kungs, un tagad man ir liels prieks, ka var dot eh, vārdu Miri Vaingārt, eh, kas ir uh, ebreju aktīvisti, kas tagad dzīvo Londonā. Lūdzu, Vaingārds kundze, paldies par to, ka ielūdzāt mani un varbūt uh, par sevi nedaudz. Pirms gada es arī šeit runāju parlamentā par šo pašu jautājumu. Toreiz es pārstāvēju trīs Izraēlas cilvēktiesību organizācijas. Šodien uh, eh, Izraēlas cilvēktiesību organizācijas nevēlas uh, tieši pārstāvēt sevi starptautiskās organizācijās, un iemesls tam ir tāds, ka ir noticis iebiedēšanas process pret cilvēktiesību organizāciju piedalās šādos uh, procesos. Uh, ne tikai iebiedēšana, bet ir bijuši arī draudi par to, ka tiks uh, uzskatīt par kriminālu noziegumiem viņa rīcība. Runājot par eh, vietējo izmeklēšanu būtību, var teikt, ka Izraels cilvēktiesība organizācijas arī piedalījās monitoringa procesā, novērojot šīs vietējās izmeklēšanas, dažos gadījumos arī uh, koordinējot um, liecinieku ierašanos. Um, un mēs nonācām pie ļoti līdzīgiem secinājumiem. Izraels organizācijas arī publicēja eh, dokumentu par šo jautājumu jau pagājušajā gadā, gan par struktūrālajiem trūkumiem, kas tika uzskaitīti, un arī uz būtību. Proti, ka nav uh, noticis pilnīgs pie atbildības saukšanas process, neskatoties uz to, ka ir pietiekami pierādījumi par pārkāpumiem. Kopš septembra, kopš uh, ziņojuma pieņemšanas nav bijis pārāk daudz nekas jauns par būtību. Ir uh, atkal atvērta izmeklēšana, kas tika slēgta iepriekš par Samonī ģimeni. Varbūt jūs atcerēsieties, tā ir viena no zināmākajām lietām, kur uh, gandrīz 30 uh, cilvēki no vienas ģimenes tika nogalināti, pat kad uh, viņi pārcēlās uz citu vietu. Un šeit mēs veicām izmeklēšanu par, par kaprāļināru Malkas darbību un viņš ir diezgan augsts ierēdzis, un šai izmeklēšanai šobrīd nav nekādu rezultātu. Vēl ir eh, arī turpinājuši um, iesaistīties karavīri, kas piedalījās šajā, šajā uzbrukumā. Viņi piedalījās dokumentālā filmā, kur uh, bija runa par uh, šo te atmosfēru uzbrukuma laikā un par uh, pavēlēm, ko karavīrs saņēma, jo to es minu, jo tas ir saistīts ar vienu no plašākajiem, uh, plašākajām apsūdzībām arī Goldstone ziņojumā. Ziņojums teica, ka daudzi uzbrukumi civilējai infrastruktūrām bija nejauši, bez nolūka, bet tātad ar nolūku, un tas, tam ir zināms seks starptautiskajā krimināla uh, likumdošanā, un uh, karavīri liecināja, ka viņiem, piemēram, pavēlēja iznīcināt uh, vistu fermu un ka nebija nekāds militārs mērķis šai iznīcināšanai. Un tas apstiprina šos te pieņēmumus, uh, jeb spekulācijas Goldstone ziņojumā. Un uh, ir arī bijuši tādi kā atriebības pasākumi arī pret šī ziņojuma autoriem. Jo vairāk informācijas mēs saņemam, jo vairāk Izraels komentātori nonāk pie secinājuma, ka Goldstone ziņojumā bija daudz patiesības, neskatoties uz faktu, ka tas gan ASV, gan Izrēlā tika prezentēts kā ļoti neobjektīvs ziņojums. Vēl viena neliela lieta, pirms pievēršos Izrēlas NVO. Kopš septembra Izraela ir nākus klajā ar vēl vienu ziņojumu, kas gan tieši nav saistīts ar gāzes uzbrukumiem vai šo misiju. Tas ir Turkla izmeklēšanas komisijas ziņojums, tas ir svarīgs, jo tur bija runa par blokādi, un tas detalizēti ir skatīts arī Goldstone ziņojumā. Un uh, šī izmeklēšanas komisija nonāk pie secinājuma, ka šī slēgšana ir legāla Un Turku komisija arī prezentēs otro daļu savu ziņojuma. Ļoti tuvu šim te mārta termiņam cilvēktiesību padomē, un tur būs runa par atbildību, par nesodāmību un tā tālāk eh, Izraels sistēmā. Un tur mēs varam sagaidāt, ka, sagaidīt, ka būs eh, zināms vairāk informācijas. Uh, Un vēl viena lieta, kas ir notikusi kopš septembra. Vakar uh, bijušais Izraels karavīrs tika, uh, viņam tika piespriests uh, desmit gadu cietumsots par to, ka viņš ir nopludinājis informāciju par Izraels cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši tātad konkrēti par, uh, ja ir navē, dotajām pavēlēm. Uh, un uh, arī par uh, slepkavībām. Un neskatoties uz to, ka šī informācija nonāca atklātībā, uh, tā netika izmeklēta. Runājot par Izraels organizācijām, varu pateikt, ka pagājuši nedēļ bija divi notikumi, un tie, kas seko šiem jautājumiem, varbūt to zina. Viens bija par uh, likumu attiecībā uz ārzemju finansējumu uh, Izraels cilvēktiesību organizācijām un otrs par izmeklēšanas komisijām Izraels parlamentā. Abroad, un otra komisija uh, and... par finansējumu, lai pirktu valsts zemi. Šīs komitejas tika izveidotas un tās drīz ziņos par rezultātiem finansējuma likums tiks balsots otrajā un trešajā lasīmā, un ir iemesls domāt, ka tā formulējuma tiks mainīt otrreiz. Tātad atcerēsieties varbūt, ka pirmais fin, šis te formulējums bija diezgan drakonisks, proti, ka mums kā cilvēktiesību organizācijām būtu jāreģistrējas kā politiskajām partijām, tad tas tika mīkstināts šis formulējums, un tagad uh, notiek koordinācija starp uh, izmeklēšanas komisijām un uh, šī um, likuma autoriem. Jo uh, šīs izmeklēšanas komitejas uh, parlamentā nevar pieaicināt cilvēkus kā lieciniekus. Joprojām notiek sarunas par šo jautājumu. Un visbeidzot, 15. februārī būs balsojums par pret boikota likumu. Tas neļauš nekādā veidā veicināt informāciju par Izraels produktu vai citu produktu boikotēšanu. Tas tiks klasificēts kā krimināla noziegums. Kā jau teicu, sākotnēji tas bija ļoti drakonisks formulējums un tagad nav skaidrs. Uh, kādu versiju šiem likumam pieņēms, un tā kā man laiks ir beidzies, tad atbildēšu labprāt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Thank you, Mrs. Weingarten. Paldies! Vaingartens kundzei, tās ir labas ziņas. Visiem tiem, kas uh, seko notikuma attīstībai attiecībā uz nevalstisko organizāciju likumu. Jāsaka, ka bija ļoti satraucoši vērot to, ka Izraela kur uh, būtu jāpieskait demokrātiskām valstīm, ir apsvērusi iespēju pieņemt tik drakonisku likumu. Un visa šī uh, vēršanās pret cilvēktiesību organizācijām. Es domāju, ka tas drīzāk piederētos uh, e, Tunisijas vecajam režīmam. Bet, nu, diemžēl tām nu tas ir noticis. Labi, tagad uzsāksim diskusijas, un es vēlētos uh, aicināt deputātus pieteikties. Vispirms Hākens kundze. Liels paldies, liels paldies par jūsu prezentācijām. Tā jau atkal ir šokējoša informācija. Un pat ja Eh, situācija nedaudz uzlabojas, ir ļoti satraucoši vērot to, kas notiek, un neticam ir tas, ka Izraela joprojām tiek uzskatīta par uzticamu valsti, jo šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir nolaidusies ļoti zemu cilvēktiesību jomā. Te es gribētu runāt par šiem ļoti dažādiem aspektiem, jo tas viss ir saistīts ar ļoti dažādiem aspektiem, un mums ir jārīkojas kā Eiropas Savienībai, kā vienotam veselumam Ženēvā, lai mēs nesašķētu Eiropas Savienību, jo tad mēs zaudēsim visu uzticamību, kāda mums ir. Ir ļoti grūti reaģēt pavisam skaidrā veidā. Man būtu jautājums. Mēs e, kopā ar delegāciju viesojāmies Palestīnā un bijām arī gazas sektorā un rietumkrastā. Un tad, kad mēs viesojāmies Gazā, e, es saņēmu neoficiālu informāciju par to, ka Hamas muļķīgā veidā, bet e, tomēr bija nogalinājuši cilvēku personas un Gazā bija vērota, vērojami plakāti, kuros bija redzami cilvēki, kas eh, tikuši nogalināti mājās, nakts vidū, gultā. Bet Hamas rīcība ir novedusi pie tā, ka tagad ir iespējams pateikt, ka šie cilvēki ir mocekļi un šobrīd ir tāda kā eh, bruņota eh, pretestības cīņa. Es uzzināju, ka gazas sektorā tas ir labi zināms, ka Hamas un citi rīkojas līdzīgi. Es labprāt uzzinātu no jums, vai jūs kaut ko par to zināt, un kā ir iespējams vispār izsekot eh, civilpersonu nogalināšanai gazas sektorā? Vai vispār ir kāda informācija un vai ir dati par notiekošo? Man ļoti pārsteidz tur redzētais. Paldies! Thank you, Mrs. Auken. Uh, there are no... Liels paldies, Aukens kundzei! Uh, pārāk neviens deputāts nav pieteicies pagaidām. Kīls Nielsens kundz, lūdzu. Merci ce que nous venons d'entendre est effectivement. Paldies! Tas, ko mēs nu pat dzirdējām, tik tiešām liek mums nolaist rokas, bet jāsaka, ka tas nav pārsteidzoši, jo mēs jau gadiem ilgi esam piedzīvojuši to, ka Eiropas Savienības attieksme tikai nostiprina um, uzskats, ka var rīkoties nesodīt, un es nedomāju, um, Es, es nesaprotu, kāpēc, lai šāda valdība, kas ir ekstrēma labēja valdība, neturpinātu um, neievērot cilvēku tiesības. Es gribētu teikt, ka tas nav nekāds pārsteigums. Mums drīzāk ir jādomā par to, kāda ir mūsu atbildība, kāda ir mūsu loma Eiropas Savienībā. Mēs nepārtraukt runājam par to, kas notiek Izrēlā, par nevalstiskajām organizācijām. Mēs esam runājuši arī šeit. Mēs uzņēmām šo organizāciju pārstāvu šeit parlamentā. Mēs nosodījām šo vēršanos pret uh, biedrošanās un apvienošanās brīvība Izrēlā. Mēs nosodījām arī eh, gazas blokādi, bet tagad tiek runāts par mārtu, par Goldstone ziņojumu tiks runāts martā, mēs gluži vienkārši cenšamies iegūt laiku. Es sešu mēnešu laikā esmu viesosies divas reizes gazas sektorā. Ir arvien vairāk un vairāk bērnu, kuriem nepietiek pārtiks, nav nepieciešamo līdzekļu, lai piešķirtu pietiekam pārtiku šiem bērniem. Bērni nevar doties uz skolu, skolas ir tikušas bombardētas. Tas parādās arī Goldstone ziņojumā, bet es domāju, ka nav nepieciešams Goldstone ziņojums pietiek uh, doties uz turieni, par to var pārliecināties uz vietas. Uh, skolas ir nopostītas, tās nav iespējams uh, uzbūvēt no jauna, jo ir aizliegts importēt celtniecības materiālus. Ar šīm problēmām cilvēks saskars ikdien. Šī blokāde eh, tikai pasliktina situāciju, un tas, ka mēs atliekam lēmumu pieņemšanu par Goldstone ziņojumu uz martu, man tas šķiet absolūti nepieņemami. Starp citu, Goldstone ziņojumā eh, tika ierosināts vērsties eh, starptautiskajā tiesā par to, ka nav tikus veikta ticama izmeklēšana sešu mēnešu laikā pēc notikušā. Un ko gan mēs gaidām, kāpēc mēs nevēršamies starptautiskajā tiesā? Es domāju, ka mums ir jārīkojas. Mēs nevaram turpināt runāt, diskutēt par to, sagatavot ziņojumus. Es domāju, ka mums Eiropas Savienībai ir steidzami jārīkojas. Un pirms brīža es dzirdēju par to, ka uh, militāristi grasās izvērtēt notikušo. Es domāju, ka būtu interesanti arī pilsoņiem izvērtēt to, kas ir noticis, jo es nezinu, vai jūs to zināt, bet jauna Eiropas Savienības flotila tiek gatavota. Es zinu, ka Francijā notiek uh, regulārs sanāksmes un tikšanās, ir cilvēki, kas vāc līdzekļus, kas uh, organizējas. Viņi ir gatavi uh, nofraktēt kuģi, jau uh, jūrnieku komandas gatavas, ir cilvēki, kas ir gatavi ar šo flotilu doties uz gazas sektoru. Es ceru, ka tas viss nebeigsies ar bojā gājušiem kā pagājušajā reizē, bet katrā ziņā ir jauna flotila, kas gatavojas doties turp, lai nosodītu notikušo, ir pilsoņi, kas mobilizējas, kas ieguld savu laiku un līdzekļus, jo tas ir projekts, kas maksā ļoti dārgi. Un tas viss notiek tikai tāpēc, ka institūcijas mēs nedaram savu darbu, politiķi neīsteno to, kas viņiem būtu jādara, un pilsoņi jau atkal uzņems risku, lai nosodītu šo necilvēcīgo gāzes sektoru blokādi. Tāpēc es domāju, ka um, tīri no humānā viedokļa mēs varētu rīkoties. Es pagājušajā reizē decembrī viesojoties redzēju, tas man pārsteidza salīdzinot ar iepriekšējo reizi mājā. Gazas sektorā um, bērni skraida basām kājām, viņiem nav pat apavu. Tas man pārsteidz, jo tas tik tiešām ir solis atpakaļ. Tas ir regres, ko mēs vērojam. Bērni skraida pa visiem šiem grūvešiem basām kājām. Tas ir viens no piemēriem, kas liecina par to, cik briesmīgos apstākļos dzīvo šie cilvēki. Bet mēs te tik runājam, ir gāzes blokāda, ir gāzes blokāda, un mēs tik runājam, runājam. Es domāju, ka ir jāpasaka, ka tas viss ir absolūti nepieņemam, un man ir ļoti, ļoti grūti uzklausīt informāciju par visiem šiem termiņiem, mēs tiksimies pēc dažiem mēnešiem, un tā tālāk, un tā joprojām. Es domāju, tas ir nepieņemam. Mēs redzam sekas Izraels um, agresivitātei uz vietas. Kā jau Margarita teica, ir Eh, šīs, eh, šie plakāti, bet ir arī cietušie, kurus mēs redzam Gazā. Un jau atkal jāsaka, ka nav nepieciešams mēnešiem ilgas izmeklēšanas, lai noskaidrotu to, kas ir noticis. Viss ir zināms. Es domāju, ka mums eh, vajadzētu izbeigt šo attieksmi un augstās cilvēktiesība pārstāvis viesojās palestīniešu teritorijās, mm, arī ebreju teritorijās, un jāsaka, ka izrēlieši un palestīnieši nevalstiskās organizācijas apsveica pārstāvu ierašanos un aicināja uz Golsons ziņojumu īstenošanu. Tātad tas izskanēja jau atkal šo, šajā nedēļas nogalē. Ir sagatavot ziņojums, tas ir nopietns ziņojums, un mums būtu jāizdara nepieciešamies secinājumi. Tas ne, nebija jautājums, bet es vēlējos izteikt savu atbildes reakciju. Paldies! Paldies, uh, Kiel Nielsens kundze. Tagad gribētu dot vārdu apakškomitejas vicepriekšsādātājiem Kazākungam, lūdzu. Благодаря много, госпожо председател. Uh, уважаеми колеги, наистина. Paldies, priekšsēdētājs kundze, dargie kolēģi. To, ko uzklausījām no mūsu viesiem, tas uh, arī, ko teica Kils Nilsens kundze, Aukens kundze, tas viss apstiprina man pārliecību, ka mēs kaut kādā veidā nespējam pildīt savu pienākumu kā Eiropas Savienības institūcija, proti aizstāvēt mūsu vērtības, vērtības, kas mūs vieno šeit Eiropas Savienībām. Mm, jo īpaši, ja ir runa par valstīm, kuras, kuras, eh, ar kurām mums ir bijušas ilgtermiņa attiecības. Cilvēktiesības šķiet eh, ir eh, ļoti zem prioritāšu sarakstā. Un mums jāsaka, ka Mums nav vajadzīgi vairāk ziņojumu un vairāk uh, misijas, kas uh, atkal apstiprina vienu un to pašu lietu. Ir diezgan skaidrs, ka nopietni cilvēktiesību pārkāpumi ir notikuši un uh, ir dažādi mehānismi, starptautiskajās tiesībās, kas ļauj risināt šādus pārkāpumu jautājumus, un mums ir jāizmanto pēc iespējas drīzāk šie mehānismi. Un uh, kā Eiropas parlamenta deputātiem mums vajadzētu tieši pie tam arī pie. Ir zināmi uh, ziņojumi par Eiropas Savienības un Izraels attiecībām. Uh, šīs attiecības ir strupceļā, nekas nemainās, nevirzās uz priekšu. Un uh, tāpēc es gribētu teikt, ka vissvarīgākais, uh, kas uh, mums būtu jāaizstāv, ir cilvēktiesības. Tas ir mūsu morālais pienākums. Un Eiropas Savienībā mēs nedrīkstam šeit pievērt acis uz šo situāciju. Tātad eh, pat, ja eh, nav vēl skaidrs, eh, kāda būs situācija par Goldstone ziņojumu, un pat ja visi um, šie ieteikumi netiks pieņemti, mūsu atbildība joprojām pastāv. Un uh, tāpēc es gribētu jautāt mūsu viesiem, Pastāstiet lūdzu, kā jūsuprāt šos ieteikumus vajadzētu pārvērst konkrētos pasākumos. Paldies! Tagad es gribētu Marcelo Farāģī dot īsi brīdi vārdu. Viņš ir eh, daudziem mums ļoti labi pazīstams Eiropas žurnālists, un viņš patiesībā bijuši kūģa uh, un uh, viņš klausījās mūsu diskusijas. Varbūt jūs varētu pāris minūtēs uh, pastāstīt uh, par savu pieredzi, jo jūs bijat atsliecnieks šiem notikumiem, un tad mēs dosim vārdu Eiropas ārējās darbības dienestam un varēsim īsi uzklausīt arī mūsu viesus. Paldies, priekšsēdētājs kundze. As you know that I was... Kā jūs zināt, Es pēdējo 20 gadu laikā esmu strādājis kā korespondents Briselē, strādājot pie korupcijas un citiem jautājumiem, bet jāsaka, ka mani nekas nebija tā satrauc, kā tas, ka man bija jāuzstājas televīzijā par šo flotilas gadījumu, un tagad vairākus mēnešus pēc tam man Mm, šķiet, ka viss runā tikai par vienu kuģi. Un šķiet, ka mērķis bija pateikt, ka tikai viena valsts ir bijusi iesaistīta notikušajā, proti Turcija. Bet jāsaka, ka tas nebija tas, ko es novēroju, jo runa bija par vismaz diviem kuģiem un 37 um, valstu pārstāvjiem, cilvēkiem no visas pasaules. Un viens, kas netika pateikts sabiedrībai, ka notika vēršanās ne tikai pret kuģiem un cilvēkiem uz tiem, bet arī pret medijiem. Un kā neatkarīgs žurnālists, es varu teikt, ka es un man kolēģi, mēs bijām spiesti nodot militāru personām visu mūsu ekipējumu, Tāpēc es vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties eh, priekšsēdētā konferencei Šulc kungam, Dol kungam, Ferhofštēt kungam un Konbendit kungam. Viņi aicināja Buzek kungu nosūtīt vēstuli Izraēlas varas pārstāvjiem ar prasību um, atdot mums mūsu ekipējumu. Šobrīd cilvēki man prasa, vai es kaut ko esmu saņēmis. Es neesmu saņēmis neko, pat ne manas personīgās mantas. Tāda nu ir realitāte. Es domāju, tas būtu jāpasaka plašākai publikai, jo um, šis jautājums ir saistīts arī ar presas brīvību. Un šobrīd mēs kopā ar kolēģiem cīnāmies par to, par iespēju izstāstīt uh, notikušo, par notikušo. Jūs varbūt esat jau redzējuši šo fotografiju, kurā redzams kuģis. Uh, mēs gatavojam dokumentālo filmu, kas būs pieejama māja beigās. Jūs eh, varat jau tagad iepazīties ar informāciju, kas ir eh, pieņemama internetā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Faračkungām par šo informāciju. Un tagad es vēlētos eh, dot vārdu Toirman kungam, kas pārstāv Eiropas Savienības ārējās rīcības dienestu. Lielas paldies! Lielas paldies par, eh, nu, pat dzirdēto. Mēs šobrīd gatavojamies 16. cilvēktiesību padomas sesijai, kas attiec uz 16. Eh, kas attiec uz Golstānu ziņojumu. Eiropas Savienība atkārtoti aicinājusi uzsākt neatkarīgu un uzticamu izmeklēšanu par, cilvēkties, par uh, starptautisko tiesību pārkāpumiem. Eiropas Savienība uh, strādā ar Izraels valdību un uh, palestīniešu varas iestādēm šajā jomā un cenšas risināt šos jautājumus arī divpusējās sarunās. Pēc uh, ziņojumu, ko sagatavoja ekspertu komiteja pagājušā gada septembrī Eiropas Savienība, balstoties uz informāciju, kas bija šajā ziņojumā, uzsver to, ka būtu jāspēr turpmāk soļi, kas nozīmē, ka um, uh, jācīn, jāvēršas pret nesodāmību un jāsauc pie atbildības vainīgie. Tas ir saskaņā ar Eiropas Savienības mērķiem nodrošināt cilvēktiesību aizstāvību un vainīgo saukto, saukšanu pie atbildības. Tas ir ļoti nepieciešams arī uh, miera procesam, un šobrīd mēs vēlamies saņemt arī ekspertu komitejas ziņojumu, kas būs uh, pieejams 16. datumā. Mēs esam pārliecināti, ka cilvēktiesība augstais komisārs viesojoties uh, noteikti arī runāja par šo jautājumu par sošanu pie atbildības. Ļoti svarīgi ir panākt to, lai Eiropas Savienība arī turpmāk būtu vienota un dot skaidru signālu, un tas, protams, ir galvenais mērķis mūsu darbā. Iepriekš bieži vien notika tā, ka mēs saņēmām vairākus ziņojumus, ziņojumu projektus par Golston ziņojumu un citiem jautājumiem. Pēdējā brīdī mums bija ļoti maz laika, lai vienotos pat skaidru vienotu nostāju, bet arī, lai izdarītu jebkādu uh, spiedienu uz notiekošo. Mēs šobrīd gatavojamies jau 16. Um, asamblē, kā jau es teicu, un mēs vēlamies runāt uh, jau iepriekš gatavojoties um, par svarīgākajiem jautājumiem, kas attiec uz izmeklēšanu attiecībā uz flotili. Eiropas Savienība ir bijusi par uh, izmeklēšanu, gan vietēju izmeklēšanu, gan plašākā mērogā, un mēs esam aicinājuši uz koordināciju starp cilvēktiesību padomi un citām institūcijām. Kad cilvēktiesība padome pieņēma savu lēmumu Mēs apsveicām to, ka ir izdarīti centieni, lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju un aicinājām abas puses arī sekot izmeklēšanas uh, rezultātiem Protams, tagad mēs to uztveram kā pozitīvu soli, ka Turcija un Izrēla ir gatavs eh, sadarboties ar izmeklēšanas padomu, kur izveidojas eh, no ģenerālsekretārs. Tās abas ir eh, gatavs dot savu pienesumu, un mēs tagad gaidām, kāds būs izmeklēšanas rezultāts, un mēs ceram, ka drīz būs pieejama rezultāti šai izmeklēšanai. Runājot par situāciju Gazā, mūs ļoti satrauc uh, situācija Gazā. Eiropas Savienību ļoti satrauc tur notiekošais un tā aicina uh, atvērt uh, Gazas sektoru humanās palīdzības eh, ieviešanai. Pozitīvi tas, ka Izraels valdība ir eh, nolēmusi nedaudz atvieglot noteikums un ļaut zinām kravu uh, ieviešanu teritorijā. Kas attiec uz humanās palīdzības sniegšanu, ir labi zināms, ka Eiropas Savienība ir viens no galvenajiem šīs palīdzības sniedzējiem, un mēs ceram, ka arī turpmāk tas tā būs. Paldies! Uh, thank you, Mr. Paldies, Toerman kungs! Tagad īsa reakcija no Aukenas kundzes, un tad gribētu dot vārdu Vaingartenas kundzei un Marija kungam, ja viņi vēlas atbildēt uz dažiem punktiem diskusijā. Un arī Arvidsons kundze. Paldies! Īsi! Pirmkārt, vienota Eiropas Savienība var būt katastrofa. Čehija, Holanda uh, izlēmt, ko teikt, tad labāk uh, ir ieņēma skaidru pozīciju nekā šo dubultstandartu pozīciju. Un tad vēl viena lieta par gazu. Nav tā, ka robežpunktu atvēršana ir uzlabojusi situāciju. Mēs par to dzirdējām no kvarteta. Es atvainojos, ka es tik dusmīgi esmu, bet uh, kvartets tagad ir uh, daļa no problēmas, nevis no risinājuma. Uh, Viņi tā kā reklamē Izraels pozīcijas. Nav tā, ka robežu punktu atvēršana ir uzlabojusi situāciju. E, Būmateriāls joprojām nevar ievest, un kamēr tas tā ir, nevar attīstīties situācija Gazā. Un tas tiešām ir aplēkums, tā ir kara darbība, un tas ir nelegāli, un tas ir daudz skaidrāk jāpasaka nekā uh, tas tiek tagad teikts. Un robežpārējus punktos situācija vēl pasliktinās, jo Izraēla tos slēdz, izņemot Karam Šalom, un viņi cenšas to, tātad ir tagad uz ir smago mašīnu rindas, un uh, tiek nogalināti cilvēki. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir skaidrāk jāpauž savu pozīciju par šo situāciju. Nevajag teikt, ka situācija nedaudz ir uzlabojusies. Nav uzlabojusies. Es atvainojos. Okay, uh, thank you, Mrs. Auken. Paldies, Aukens kundze. Kilnielsens kundze, lūdzu. Jā, es vēlētos papildināt Margaritas nu pat teikto, viņa pieminēja kvartētu. Kvartets tikās šajā nedēļas nogalē, tas notiek pavisam nesen. Tā ir pilnīgi izgāšanās, nav nekādas oficiālās eh, deklarācijas, nav nekāda rezultāta. Tas ir gluži vienkārši smieklīgi. Šis kvartets ir pilnīgā padarīts par izsmieklu. Un es ar citu izrēlēšu par, arī par to uh, eh, smējas. Uh, eh, viņi cenšas cīnīties pret pret uh, nabadzību tuvijos austrumos, bet uh, daži izrēlēši tik tiešām izsakās necinoši un ievājoši par kvartetu. Es to arī vēlējos pateikt. Kvartets ir pilnīgi katastrofa. Tā ir daļa no problēmas, nevis daļa no risinājuma. Paldies! Paldies, Kiel Nielsens kundzei, un tagad varbūt mēs varētu uzklausīt vispirms Mariju kungu. Liels paldies vispirms par to, ko Eiropas Savienība varētu darīt pavisam īsi. Cilvēktiesību organizācijām mēs esam identificējuši galvenās darbības jomas, proti vērsties pret uh, cilvēktiesību situācijas pasliktināšanos un uh, vērsties pret vardarbību. Ir jā, jānodrošina tas, ka uh, cilvēki tiek savu pie atbildības um, Kopš šīs operācijas cilvēki gluži vienkārši tiek sodīti un notiesāti bez jebkādu procesu. Un, ir nepie... un šīs te izmeklēšanas, kas veikts uh, abās pusēs uz vietas, nav devušas nekādus rezultātus. Un saskaņā ar Goldstone ziņojumu uh, rekomendācijām ir jācenšas izmantot starptautisko tiesību normās paredzētās uh, ties, iztiesāšanas iespējas. Drošības padomē arī ir jādomā par šo jautājumu, par tā izskatīšanu saskaņā ar um, septīto sadaļu. Es domāju, ka tas būtu pamats. Mums ir jādomā par šiem pamatprincipiem, kur jau tika pieminēti. Un pavisam īsi noslēgumā Mūsu organizācija arī darbojas gāzes sektorā un e, šāda te, e, teritorijas slēgšana tiek izmantota kā viens no instrumentiem. Tas nav pareizi. Pusotras miljonus cilvēku nepārtraukti saņem tādu kā kolektīvo sodu. Tas ir pilnībā nepieņemam un es domāju, ka e, Šobrīd ir milzīgs risks, ka uh, tas var tikt izmantots kā viens no instrumentiem pastāvīgi, un es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jādara viss iespējamais, lai tas tā nenotiktu. Lielas paldies, lielas paldies, un tagad Vaingardens kundzei vārds. Jā, pavisam īsi par to, ko varētu darīt. Es domāju, ka būtu Jūs noteikti pārzināt instrumentus labāk, bet tā kā tika pieņemta rezolūcija parlamentā, varbūt eh, būtu vērts eh, pieprasīt eh, atbildes reakciju no Aštons kundzi, uzzināt, kāds progress ir ticis panākts īstenojot šajā rezolūcijā minēto. Varbūt Eiropas parlamenta ārlietu komiteja varētu uzņemties šī jautājuma izskatīšanu. Un varbūt to varētu pārunāt arī eh, citos formos, tā piemēram Eiropas Savienības un Izraels asociācijas padome. Noteikti būtu jārunā par šiem jautājumiem šajā sanāksmē, un jo īpaši par to, ko mēs minējām šodien, proti nesodāmību un šo nesodāmību, kas turpinās. Es šeit biju apmēram pirms gada un teicu apmēram to pašu, ko šodien, un tas liecina, ka nekāds progress nav ticis panākts Izrēlā šajā jautājumā. Tāpēc es nedomāju, ka mums būtu vēl jānogaida. Vērojot to, kā notiek balsošana ANO Ženēvā, jāsaka, ka tur vērojam šķelšanās, nevis vienotība Eiropas Savienības rindās un šķiet, ka dalībās cenšas izvairīties no šī jautājuma risināšanas, jo gluži vienkārši dalībās nevar savstarpēji vienoties par kopīgu Eiropas Savienības nostāju. Varbūt gluži vienkārši dalībvalstīm būtu jābalso katrai pēc savas sirdsapziņas. Paldies! Paldies Vaingārdēns kundzei un tagad vārds Arvidsons kundzei. Liels paldies! Man būs daži pavisam īsi noslēguma komentāri, kā jau tur minēja um, Kilnielsens kundze. Um, komisāri tik tiešām viesojas palestīniešu teritorijās un tā tieks ar augsta ranga pārstāvjiem no abām pusēm. Viņi ir viesojusies gan gāzes sektorā, gan rietumkrastā, gan, protams, arī Izrēlā. Galvenais uh, jautājums, pie kura augstai komisāra ir jāstrādā, ir um, šī te saukšana pie atbildības. Es pilnībā piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Proti ir divas problēmas - saukšana pie atbildības un šī blokāta, kas turpinās. Gan ģenerālsekretārs, eh, gan vispārējie pārstāvi aicina pārtraukt šo blokādu, kas ir kolektīvs sodīšana. Vēl viens jautājums, kas izskanēja iepriekš. Vairākas nevalstiskās organizācijas un e, personas, kas ir sadarbojušās ar Goldstone pārstāvjiem, šobrīd um, tām tiek izteikti draudi, un tas noteikti būtu jāpārdraudz arī uh, augstā cilvēktiesība pārstāvi ir um, vērsusies ar attiecīgu prasību Izraels pārstāvjiem. Tas arī būtu viss no manas puses. Paldies! Paldies! Es gribētu vēlreiz atkārtot to, ko Eiropas parlaments ir teicis kopumā. Esam aicinājuši ieviest šos ziņojumus un ieteikumus, tātad, kas ir pausta Goldsona ziņojumā, atbildība par visiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, tā skaitā arī apsūdzībām kara noziegumos Eiropas parlamenta cilvēktiesība apakškomitejai ir jābūt galvenajai, kas visās instancēs uzsver to, ka ir nepieciešams saukt cilvēkus pie atbildības un cīnīties pret nesodāmību. Es ceru, ka mēs turpināsim strādāt šajā garā un ka varēsim uh, šos jautājumus uzsvērt visā parlamentā. Uh, bet ka tie beidzot arī atspoguļosies Eiropas, Eiropas Savienības kopīgajās pozīcijās, kas nevienmēr ir vienkārši. Tagad gribētu noslēgt šī punktu skatīšanu. Noteikti sekosim vēl šiem jautājumiem, kas ir ļoti svarīgi mūsu cilvēktiesību darbā. Nākamais darbkārtības punkts ir ļoti īsi izskatāms. Sastais punkts, un tad eh, gribētu uh, nodot sēdz vadību Gžiba kungam. Gribētu jums tikai pateikt, ka raugoties uz to, ko esam teikuši iepriekš, proti, ka būs 16. cilvēktiesība padomas sanāksme Ženēvā no 28. februāra līdz 25. martam šogad. Kā jau iepriekš, arī šoreiz sūtīsim piecu deputātu delegāciju un gribētu atgādināt deputātiem, ka sekretariāts būtu jāinformē par pieteikumiem, ja vēlties doties uh, šajā delegācijā, un laika termiņš ir rītdien 12 dienā, lai varētu pieteikt vajadzīgos akreditācijas pasākums. Un rakstiskā procedūra uh, tiek izmantota. Ārlietu komiteja arī pieņem to, ka būs uh, rezolūcija par mūsu pozīciju attiecībā uz cilvēktiesību padomi, kas notiks, un attiecībā arī uz cilvēktiesību padomas pārskatīšanu. To jau esam apsprieduši iepriekš. Politiskās grupas iesniegs rezolūciju projektus, uh, un pēc tam būs debates pēc augstās pārstāves eh, Eštons kundzes paziņojuma. Tas notiks Marta plenārsēdē, kas notiks tieši pirms mūsu delegācijas brauciena uz Ženēvu. Līdz ar to mūsu rezolūcija varētu būt eh, mūsu diskusija pamats un juridiskais pamats. So, um... Tātad, tagad gribētu nodot sēdes vadību Gžiba kungam. Dziękuję pani przewodniczącej. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tagad pāriesim pie 7. darba kārtības punkta. Viedokļu apmaiņa ar padomas cilvēktiesību darbgrupas priekšsādātāju Engelbertu Tojermanu kungu. Viņš tātad vada cilvēktiesību darbu grupu padomē Mēs zinām, ka šī darba grupa ir jauns elements pēc Lisabonas līguma pieņemšanas, ir e, jauna sistēma, un kā jau tika teikts, vēstniekungs, jūs esat ļoti būtiska persona šajā jaunajā cilvēktiesību sistēmā un gribētu jūs sveikt šeit, e, augstu vērtējumu jūsu pieredzi diplomātijā Mēs um, ceram, ka jūsu jaunais amats ļaus mums uh, veidot labu dialogu uh, starp cilvēktiesību apakškomiteju Eiropas parlamentā ar jums uh, par jautājumiem, kurus jūs tagad skatāt savā jaunajā amatā kā apakškomiteja mēs, protams, esam ļoti ieinteresēti šādā sadarbībā, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības aktīvu lomu cilvēktiesību ievērošanā, demokrātijas aizstāvībā visā pasaulē, stiprinot demokrātiju visā pasaulē. Un tagad eh, ilgi nekavēšu jūs un gribētu dot jums vārdu jūsu runai un gribētu teikt, ka mēs vēlamies, lai kohom būtu spēcīgs, un tas ir mūsu sadarbības uh, stūrakmens, un tāpēc uh, vēstniekungs lūdzu jums vārds, un uh, gribētu jūs aicināt iekļauties desmit minūtēs. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, priekšsādātāja vietnieku kungs. Un paldies arī Hautals kundzei priekšsēdētājai par to, ka man ielūdza šajā sanāksmē jau tik agri pēc tam, kad esmu stājies amatā. Kā pirmais Kohom priekšsēdētājs pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un pēc augst, zem augstās pārstāvas vadības man bieži vien uh, uzskata par pastāvīgo Kohom priekšsēdētāju, bet tā tas nav. Uh, tā ir tāda funkcija, ko var pildīt tikai pāris gadus, bet um, noteikti uh, vairs nav šī sešu mēnešu prezidentūra, kā tas bija agrāk. Tā ir jauna sistēma, un tas ir viens no lielajiem potenciāliem, kur esam ieguvuši pretstatā vecajai sistēmai. Tādējādi varam nodrošināt lielāku un turpināmību un saskaņotāku darbību, bet ir arī, protams, šeit izaicinājumi. Šīs te pārejas uh, Process nav vienkāršs gan man, gan visiem dienas darbiniekiem. Eh, tas rada zināmas problēmas, jo īpaši tādā plašā jomā kā cilvēktiesības, bet ir jādomā arī par to, kā visas 27 dalība valstis pilnībā iesaist, jo tās joprojām būs pilnībā iesaistīts KDP un cilvēktiesību politikās. Uh, Ir arī eh, būtiskas eh, atšķirības priekšsēdētāju starpā, kādi ir bijuši. Bieži vien Kohom priekšsādātājs bija arī cilvēktiesību nodaļas, jeb direktorāta a, eh, priekšsēdētājs attiecīgās prezidentējošās valsts ministrijās. Jaunajā sistēmā Kohom priekšsēdētāja loma ir ierobežota šī loma tiek aprakstīta sekojoši - nodrošināt labu kohom darbību un pārvaldību un nodrošināt, lai uh, kohom grupas viedoklis tiktu pilnībā ņemts vērā, formulējot ārējās darbības dienas politikas. Tas ir diezgan precīzs uh, aptvērums un atšķirīgs no iepriekšējā darbības režīma manas lomas eh, detaļas vēl tiek izstrādātas, un tās noteikti būs jāpārbauda un jāpārskata laika gaitā. Es pieeju šim pienākumam kā eh, komandas darbam, komandas darbs ar ārējās darbības dienestu, ar dalību valstīm, ar Eiropas parlamentu, un jo īpaši šo komiteju un pilsonisko sabiedrību gan ES, gan trešajās valstīs. Arējās darbības dienestā un cilvēku tiesību direktorātā eh, Veronika Arno jau eh, sniedz jums informāciju par šiem jautājumiem un es domāju, ka viņi noteikti ir gatavi to darīt arī tālāk tad, kad būs apvienotas eh, vienības no komisijas un padomas puses, un arī demokrātijas un vēlēšana novērošanas nodaļa. Runājot par dalību valstīm, man ir jāiekļauj viņu viedokļi, formulējot politiku. Un, kā jau minēju, mana prioritāte ir nodrošināt dalību valstu iesaistu politiku formulēšanā un ieviešanā gan Briselē, gan dažādos divpusējos un daudzpusējos fórumu, fórumos. Ir jāuzņem zinām atbildība par tām politikām, kas tiek veidotas – Mēs plānojam turpināt uh, darba grupu un darba dalīšanas sistēmas. Jau februārī mēs runāsim par ticības brīvību. Un man svarīgi šķiet arī strādāt uh, kopā ar Eiropas parlamentu, un šīs komitejas darbs ir ļoti svarīgs. Tā ir svarīga balss, paužot viedokli par cilvēktiesībām visā pasaulē cieši sadarbošos ar šo komiteju un ieradīšos šeit, eh, lai ņemtu vērā komitejas teikto mūsu darbā, lai mēģinātu stiprināt mūsu aktīvo darbību, aizstāvot cilvēktiesības pasaulē. Mēs ceram, ka drīz mēs eh, varēsim uh, ielūgt apakškomitejas priekšsādātāju uzstāties Kohom sēdē sadarbojamies arī ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un tas ir ļoti būtiski. Kādas ir prioritātes 2011. gadā kohom? Šeit gribētu minēt tikai dažus konkrētus jautājumus. Pirmā galvenā prioritāte šajā pārejas periodā ir, lai mēs varētu turpināt efektīvi ieviest uh, plašo cilvēktiesību politikas darba kārtību, jāievieš vadlīnijas, instrumentu kopums, tādās prioritātes zonās kā LGBT, demokrātijas atbalsts, cilvēktiesību dialogi, konsultācijas, daudzpusējā rīcība Ženēvā, Ņujorkā, Strasbūrā, Varšavā un citās vietās. Galvenais šeit būs uh, ieviest Kohom un pagājušajā gadā pieņemto iniciatīvu, racionalizācijas iniciatīvu šī ideja par valstu stratēģijām, ka to izstrādās delegācijas, par to, protams, tiks informēts citas prioritārās komandas, bet eh, tas ir jāņem vērā, vērtējot eh, specifisko situāciju attiecīgajā valstī. Tam vajadzētu novest pie labākas ES vadlīniju ieviešanas, bet arī pie labākas cilvēktiesību integrācijas ES politikā pret trešajām valstīm. Decembrī Kohom priekšsēdētājs Dīliman kungs Beļģijas prezidentūras laikā jau um, veic būtisku darbu pārskatot ES cilvēktiesību politiku. Brigē notika sanāksme, un šīs komitejas uh, priekšsādātāji tur deva ieguldījumu, un uh, Kohom iesniedz augstie pārstāvēji rekomendācijas, kas jau ir ņemtas vērā, sniedzot decembrī paziņojumu Eiropas parlamentam, kad tika apspriests uh, cilvēktiesības ziņojums. Augstā pārstāve skaidri apliecināja, ka cilvēktiesības būs visas ES ārējās darbības centrā un uh, arī Eiropas delegācijās un citās iestādēs tas uh, tiks īstenots. Un viņa uh, teica, ka viņa arī runās ar saviem augstākajiem ierēģiem, kā šīs politikas labāk ieviest. Konkrēti priekšlikumi ļoti drīz tiks apspriest, kā šo procesu ieviest, un tad mēs varēsim arī parlamentam, dalībvalstīm un citiem prezentēt šos jautājumus. Svarīgs jautājums uh, uh, diskusijās bija kohom darba metodas, un jo īpaši uh, veicināt darbību, darbības koncentrēšanu Briselē. Ir plašs, bet ne vienprātīgs atbalsts šādai rīcībai, un tāpēc šķiet, ka vajadzētu vēl nedaudz laika, lai atrisināt šo jautājumu mums noteikti ir jāpieliek papildus pūles, lai uzlabotu Kohom darbību, lai labāk pārvaldītu sēdes, jo bieži vien mums ir pārāk daudz punktu darba kārtībā, ir jānodrošina, lai mēs varētu veidot strateģiskas diskusijas. Tāpēc eh, Kohom turpinās eh, tikties reiz mēnesē pusotras dienas garumā un papildus sēdes var sasaukt, ja vajadzīgs īpaši, ja notiek gatavošanās ģenerālajai asamblējai vai cilvēktiesību padomus sanāksmai, vai arī, ja runājam par valstu stratēģijām. Pirmā kohom sēde bija 25. un 26. janvārī, būs par ANO lietām šo piekdienu 11. īpašu sēdu, un nākamā sēde būs 22. un 23. februārī. Tātad, kad vien ir nepieciešams, mēs organizējam papildus sēdes. Bet kas vēl ir svarīgi? ir jāstiprina cilvēktiesību uh, ekspertīze arī pastāvīgajās pārstāvniecībās šeit Briselē. Viena ideja, ko gribu pārbaudīt, būtu uh, tikties kontaktpunktiem pirms uh, kohom sēdēm, lai diskutētu to, kas ir plānots sēdē apspriests, un uh, šādā iepriekšējā sagatavošanas procesā pa, pastāvīgās pārstāvniecības Briselē varētu labāk iesaistīt kohom darbā un tādējādi varētu panākt arī labāku darba norisi. Tātad eh, bieži vien ir šāda nošķirta darbība, bet labāk ir jāsasaista eh, tas darbs, kas tiek veikts Briselē dažādās vietās. Vēl viena ļoti svarīga joma, pie kā uh, strādāsim, ir uh, cilvēktiesība integrācija, un tā man kā kohom priekšsēdētājiem ir prioritāte turpināt integrēt uh, cilvēktiesības tematiskajās un geogrāfiskajās darba grupās. Viens instruments ir kopīgās sēdes. Mūsu pirmajā sēdē mums bija uh, kopēja sanāksme ar geogrāfiskajiem kolēģiem, lai runātu par cilvēktiesībām Irānā. Un uh, runājot par tuvo austrumu jautājumiem. Pirms 16. cilvēktiesība padomas sēdes mēs eh, runāsim par eh, padomas secinājumiem, bet arī ar kolēģiem Eiropas padomē un ETSO. Jaunā sistēma mums ļauj labāk integrēt eh, tātad politikas un drošības komitejas priekšsādātājs arī iesaistās mūsu darbā. Uh, un uh, var par šīm lietām labāk uh, runāt. Ir jānodrošina arī Eiropas Savienības darbības iekšējā un ārējā saskaņotība, par to esam runājuši arī iepriekšējā uh, darbā, un šeit mēs turpināsim intensificēt mūsu darbu, lai labāk izmantotu pamatiesību arhitektūras jauno sistēmu, pēc Lisbonas līguma. Mēs vēlamies cieši sadarboties ar pamatiesību darba grupu, pamatiesību aģentūru un arī ar pamatiesību komisāru. Un vēlamies turpināt šo procesu. Mēs arī labprāt vairāk uzzinātu no šīs komitejas par sadarbību ar Lība komiteju, piemēram, kur ir līdzīgi jautājumi, līdzīgas problēmas. Uh, Runājot par dialogiem un konsultācijām apakškomitejās, mēs saskaramies ar divām problēmām, kuras šobrīd cenšamies risināt. Pirmkārt, ārējās darbības dienas tam nav īpaši vienkārši uzņemties visu savu atbildību dialogos un konsultācijās. Kā šeit varētu sadarboties ar cilvēktiesību direktorātu? un arī geogrāfiskās nodaļas šeit ir jāiesaista. Tas ir arī kapacitātes jautājums. Kādreiz tas bija prezidentūras padomas sekretariāts un komisija Eiropas Savienības pusē, tagad tas ir ārējās darbības dienests, kā šeit strādāt. Politikas izpratnē mēs vēlamies uh, pārskatīt visus dialogus un identificēt labāko praksu cilvēktiesību dialogos. Uh, bet ir arī cilvēktiesību dialoga vertikāli un horizontāli jāintegrē, lai tie būtu sastāvdaļa es politikā ar trešajām valstīm un lai par to tiktu runāts arī politiskā līmenī. Daudzpusējā darbība, uh, par to esam runājuši arī cilvēktiesību padomas pārskatu kontekstā, tas noteikti būs ļoti svarīgs jautājums kohom darbā, gatavojoties cilvēktiesību padomas sēdēm un ģenerālās asamblējas sēdēm, mēs vēlamies nodrošināt, lai Kohoms sniegtu vadlīnijas uh, Ženēvas un Ņujorkas sanāksmēm, un mēs šobrīd identificējam prioritātes un stratēģijas 16. HRC. un mēs apspriežam šos jautājumus, uh, arī konkrēts jautājums, gatavojoties šai sanāksmē. Es necentīšos uh, iedziļināties tagad uh, katras vadlīnijas aktivitātēs, jo tas ir ļoti garš saraksts. To atstāšu drīzāk diskusijām. Paldies! Dziękuję bardzo, panie ambasadorze. Lielas paldies! ārējās rīcības dienas pārstāvim. Tagad es vēlētos aicināt komitejas locekļus izteikties par šo jautājumu, vai kāds vēlas izteikties. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka nekā daudz ko komentēt nav. Es domāju, ka tas ir vis, visaptverošs pārskats par to, ko jūs grasāties darīt. Un Es vēlētos saņemt uh, šo paziņojumu uh, rakstiski, jo tas bija ļoti blīvs. Viens komentārs. Es domāju, ka jums būtu nozīmīgi paraudzīties uz cilvēku tiesību jautājumiem un nodrošināt zināmu konsekvenci Eiropas Savienības iekšienē un ārpus tās. Mēs katru reizi redzam, ka, diemžēl, nav konsekvences. Mēs runājam vismaz šajā komitejā par ārējo politiku un cilvēktiesībām. Mēs vēlētos, lai šis punkts tiktu pastiprināt risināts. Mēs, protams, labprāt uzzināsim arī, kā jums veiks, veiksies citās jomās, bet šķiet, ka šis mans pieminētā, šī manas pieminētā joma diezgan bieži nav tikus pienācīgi novērtēta. Paldies, un tagad vārds Hautās kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Psihologi runā par kognitīvo disonanci, un jāsaka, ka šobrīd es ciešu no kognitīvās disonances, jo klausoties jūs, Kohum, pastāvīgo pārstāvi, man rodas tāds iespējas, ka jūs iepazīstināt ar mūsu darba programmu. Es domāju, ka ir daudz iespēju reālai strateģiskai sadarbībai starp mūsu apakškomiteju un Kohum, pateicoties tieši jums. Mani galvenokārt tagad satrauc tas, kā mēs varētu izvairīties no riska par to, ka šis te jaunais ārējais rīcības dienests eh, radīs eh, mazāku pārskatāmību, nevis lielāku pārskatāmību un atklātību, kā mēs to vēlētos redzēt. Mūs nogurdina šajā apakškomitejā tas, ka mēs eh, bieži vien redzam tikai tādu kā fasādi un Patiesībā neviens nevar mums paskaidrot, ko tieši dalībās domā par dažiem ļoti nozīmīgiem jautājumiem. Tāpēc es eh, vēlētos, lai mēs padomātu par to, kā mēs kā parlaments varētu aicināt padomi un jauno ārējās rīcības dienestu un Eštons kundzi rīkoties atklātāk un caurskatāmāk. Viens svarīgs punkts ir eh, tas, ka mums kā cilvēktiesība apakškomitejai būtu nepieciešama piekļuva informācijai. Un mēs arī apzināmies, ka būtu jānodrošina pilsoņiem piekļuvi informācijai, bet daži dokumenti, daļa informācijas ir tāda rakstura, ka to nav iespējams uh, nodot atklātībai. Bet mums ir nepieciešams uh, vienoties par savstarpēju saprašanos par to, kā mēs varētu saņemt šo informāciju. Viens piemērs šodien es nosūtīju vēstuli. Patiesībā es pat nezinu, kam es to nosūtīju. Ā, ah, Aštons kundzei. Vai es rakstu tik daudz vēstules, ka es nezinu, kam es to nosūtīju. Tātad es nosūtīju vēstuli Aštons kundzei atgādinot, ka Lohbīlers kundze uzdeva jautājumu par ieroču embargo attiecībā uz Ķīnu. Un, uh, kolēģis noteikti atceras mūsu ļoti draudzīgās diskusijas, kurās jūs norādījāt, ka jūs, prāt, jautājums ir pārāk uh, politisks, lai to varētu uh, risināt jūs dienest, un jūs aicinājāt mūs uzdot uh, vairāk uz faktiem balstītus jautājumus, un tad es eh, lūdzu jums skaidrojumu tam, kas tad ir eh, faktuāls un kas nav faktuāls jautājums. Bet jebkurā gadījumā ir ļoti interesants dokuments, par kur mēs zinām, ka tāds ir. Tas ir viens no dokumentiem par mūsu strateģisko partnerību ar Ķīnu. Mums ir šādas ir divas ar Ķīnu un ar Krieviju. Un es domāju, ka pasaulē būtu jāzina, ka um, ārējās rīcības dienestu vadītāji domā par šādu partnerību Un mēs vēlējāmies saprast, ko domā Aštons kundze. Vēl viens ļoti svarīgs punkts - šī nesaskaņa starp pārējās rīcības ārējo politiku un iekšējo politiku. Pēc ļoti interesants uzklausīšanas par šīm te slepenajām um, cilvēku aizturēšanām un nopratināšanām parādījās tas, ka pat um, šeit Eiropas parlamentā mēs nesaņēmām pietiekam informāciju, tāpēc mēs vēlētos uh, um, sadarbību ar Liba komiteju Un es nezinu, vai mums eh, pavis tik viegli izdosies to panākt, tāpēc es domāju, ka mums eh, turpmāk ir jāturpina pievērst uzmanību eh, šim jautājumam mūsu komitejā, jo daudz dalībās ir atklājušas to, ka mums arī ir problēmas ar nesodāmību. Tāpēc es vēlētos uzdot šādu diezgan politisku jautājumu, tā ir man kungs. Vai jūs uzskatāt, ka nākotnē ārlietu rīcības dienests uh, varētu sniegt informāciju, jo ņemot vērā informāciju, kas ir mūsu rīcībā un kas ir pieejama uh, pateicoties Wikileaks un kas apstiprina tās idejas, kas jau parlamentam uh, bija sagatavojot savu ziņojumu 2007. gadā. Runa nav tik daudz par suverēnām eh, dalībvalstīm, bet drīzāk par Eiropas Savienības politiku. Mēs nevaram eh, nākt klajā ar paziņojumiem par to, ka ir jāvērš pret nesodāmību, ja mēs paši rīkojamies līdzīgi. Un es domāju, ka šim jautājumam ir jāpievērš pienācīga uzmanība. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Tādā gadījumā Es vēlētos uzdot jautājumu darba grupas priekšsēdētājam. Jāsaka, jūs darbojaties tādā kā mīnu laukā, jo no vienas puses ir ekonomiskās intereses, un no otras puses svarīgi ir apzināties arī to, ka šobrīd Visa pasaule cīnās un cenšas izkļūt no krīzes, un mums ir strateģiskie partneri, mums ir jādomā par tirzniecības attiecībām. Mūsu rīcībā ir vēl viens instruments, proti palīdzība, kuru mēs e, sniedzam attīstībai. Mums ir jauni instrumenti šajā jomā, mums ir jādomā par to, kā mēs varētu efektīvi izmantot šos instrumentus, lai panāktu vēlamos rezultātus. Un no otras puses mums ir cilvēktiesības un cilvēktiesība politika. Kā mēs to varētu savietot ar pārējām politikas jomām, lai mēs nenonāktu tādā situācijā, kur viss šis process, kura mērķis ir veicināt cilvēktiesību aizsardzību un demokrātiju, um, ir tāds kā atrauc no pārējā konteksta, jo mums ir jāsniedz šī humāna palīdzība, mums ir nepieciešams tirdzniecības attiecības un tā tālāk un tā joprojām. Vai jūs uzskatāt, ka jums uh, varētu būt diezgan viegli panākt uh, labus rezultātus uh, šajā jomā ar partneriem? Paldies! Un tā kā vairāk neviens nav pieteicies, tad es labprāt dotu iespēju jums tagad atbildēt uz dzirdētiem jautājumiem. Lielas paldies par šiem komentāriem un jautājumiem. Jau atkal jāsaka, mēs no savas puses uzskatām šo komiteju par loģisku sadarbības partneri, tāpēc mēs ar prieku cieši sadarbotos ar jūsu apakškomiteju. Tāpat kā attiecībā uz cilvēktiesību aizstāvjiem, ļoti daudz ir iespējams darīt šajā apakškomitejā, un mēs eh, ar prieku sadarbojamies ar jums eh, un domājam par to, kā mēs varētu uzlabot savu darbu. Un tas ir sakāms arī par citām jomām, kurās mēs varētu kopīgi strādāt. Runājot par atklātību un piekļuvi informācijai. Tas noteikti ļoti svarīgs jautājums. Jūs jau pieminējāt, ka daži no dokumentiem un stratēģijām, kuras mēs izstrādājam, eh, par daudziem norit diskusijas par to, vai mums vajadzētu publiskot vai nevajadzētu šo informāciju. Līdz šim daudzos gadījumos ir pieņemts lēmums eh, turēt šo informāciju kā konfidenciālu. U, Un, ja mēs sagatavojam dokumentus, labi zinot, ka tie būs jāpublisko, tie varbūt nebūs pietiekami um, godīgi un atklāti. Bet katrā ziņā mēs esam gatavi kopā ar jums strādāt pie jautājuma par piekļuvi informācijai. Tas ir jautājums, kas attiec ne tikai uz cilvēktiesībām. Šobrīd tiek runāts par to, kā uzlabot noteikums attiecībā uz piekļuvi informācijai un informācijas atklātību. Un tikai pirms dažām dienām bija sanāksme, kurā piedalījās ārējās rīcības dienesta pārstāvi un Eiropas parlamenta pārstāvi, lai uzšā, uzsākt šo procesu. Un mēs noteikti sagatavosim jaunas vadlīnijas šajā jomā. Mēs jau esam centušies arī pagātnē panākt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai publiskotu informāciju, bet ša, šajā jomā mums noteikti ir nepieciešama um, informācijas apmaiņa, uh, konsultācijas ar jums, dialogs. Mēs vēlamies arī turpmāk iesaistīt jūsu sekretariātu šajā darbā. Un tāpat arī paredzam iespēju tikties ar šīs komitejas pārstāvjiem slēgtās sēdēs, lai runātu par šiem jautājumiem. Vairāk jautājumu tika uzdot attiecībā uz konsekvenci, uz to, ka mums ir jārīkojas konsekventi Eiropas Savienības iekšēnē un ārpus tās. Arī mēs esam domājuši par iekšējo dimensiju. Ad hoc grupu tika piedāvāts pārveidot par pastāvīgu darba grupu cilvēktiesību jomā, lai būtu pietiekams spēcīgs mandāts šai grupai. Tas ir jautājums, kas man šķiet ļoti nozīmīgs bet padomu, kādā padomu ir nākus klajā ar paziņojumu par to, ka zināms progress ir ticis panākts. Tā, piemēram, pēdējo sešu mēnešu laikā eh, Kohum piedalījās ļoti nozīmīgās sanāksmēs, kurās piedalījās arī padome kopā ar pamatiesību aģentūras pārstāvjiem, un tas nebija iespējams uh, iepriekš, tāpat arī um, citos formos tika iesaistīta um, mūsu institūcija. Mums ir vairāk jāstrādā šajā jomā. Tālāk jūs jautājums par to, vai ārējās rīcības dienests izvērtēs to, kas ir lasāms ziņojumos. par cilvēku aizturēšanu un nopratināšanu. Tas eh, teorētiski ir jautājums, kas būtu jārisina nevis ārējās rīcības dienestam, bet komisijai. Un arī tas, kas attiec uz, eh, uz tiem, kas strādās tajā. Eh, drīzāk te būtu jābūt pamatiesību darba grupai, bet tā ir pavisam jauna. Tā nav vēl pietiekam definētas pilnvaras, tā nav izstrādājusi darba metodas, lai pievērstos šim darbam. Tā joprojām domā par to, kā uh, organizēt savu darbu, un šobrīd netiek runāts vēl par darbu Eiropas Savienības iekšienē. Viena iespēja būtu izmantot gadskārtējo ziņojumu, bet ir jāizveido tāda kā darba prakse. Un tas noteikti būs jātīsta turpmāk. Kaut kā mandāts ir ārējs mandāts, mēs noteikti meklēsim ciešāku sadarbību, jo tas ir mūsu visu interesēs. Mūs, mēs, mēs būsim iesaistīti daudzpusējos dialogos par cilvēktiesībām, un mēs vēlamies, lai mums būtu iespēja arī teikt savu vārdu attiecībā uz situāciju cilvēktiesību jomā Eiropas Savienības iekšienē. Tālāk jautājums par to, kā padarīt attīstības palīdzības instrumentus efektīvākus Kas attiecas uz Eiropas Savienības cilvēktiesību un demokrātijas instrumentu, tad šobrīd tas tiek izvērtēts, lai izprastu, kā tas darbojas un cik lielā mērā tas ir efektīvs, bet noteikti kolēģiem būs, kas sakāms arī par šo jautājumu. Tālāk, kā iestrādāt cilvēktiesības un uh, sasaistīt tās ar citām politikas jomām. Mēs esam pārliecināti, arī lasot uh, Lisabonas līgumu, tas ir skaidrs, ka cilvēktiesībām nevajadzētu būt jautājumām, kas tiek risināts atraut no pārējā konteksta. Tā ir, jābūt, uh, tā ir jābūt daļai no vispārējās politikas, un tas noteikti novedīs pie um, asām diskusijām iekšienē, būs jāpieņem um, grūti lēmumi, un tad, kad mums būs šādas diskusijas, mums izdosies nodrošināt konsekvenci, kur mēs vēlamies, un tas noteikti ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, pie kuriem strādās arī ārējās rīcības dienests. Mēs daudz runājam ar kolēģiem par šiem jautājumiem. Ceram, ka mums būs ekspertīze cilvēktiesību jomā, lai cilvēktiesības tiek iestrādātas pārējā politikā. Un to pašu var teikt arī attiecībā uz kohumu un um, geogrāfiskiem birojiem mēs esam centušies eh, nostiprināt darbu pie šiem jautājumiem kopā ar eh, pārstāvniecībām citviet. Mēs noteikti vēl varam uzlabot sistēmu, un kohuma darbs nav darbs, kas ir atrauc no pārējā veseluma, tas ir darbs, kas ir daļa no Eiropas Savienības ārējās rīcības dienesta. Paldies! Paldies, eh, vēstniekungs! par šo ļoti interesanto prezentāciju un par jūsu atbildēm. Vai ir vēl kādi jautājumi, kāds grib izteikties par šo jautājumu? Nē, tad uh, mēs pārtrauksim sēdi uz desmit minūtēm un pēc tam atsāksim mūsu sanāksmu, un tā būs kopēja sanāksme ar ārlietu komiteju un delegāciju attiecībām ar Magribas valstīm. Un runāsim par Tunisiju. Paldies! Thank you. Uh, es atvainojos, man ir svarīgs paziņojums. Uh, Vicepriekšādātājs Grips un uh, es, mēs kopīgi rīt organizējam sanāksmi, kuru organizē Eiropas Tautas partijas grupa par pilsonisko sabiedrību Kazahstānā. Sanāksme notiks no 15. līdz 16. 3E2 telpā un esam eh, dzirdējuši cilvēku interesi par Kazahstānu, tad tos, kas tas interesē, lūdzu pievienojieties mums.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 Uh, colleagues. Darbie kolēģi. Where is the? Yes. So can I, can I ask... Uh, By the way, this is, there's not enough, this is not enough sound. Can I ask everyone to take their... Vai es varētu lūgt visus ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt uh, mūsu kopējo sanāksmi par uh, parlamenta ad hoc delegācijas uh, vizīti Tunisijā. Lūdzu, uh, vai jūs lūdzu varētu pārtraukt savas privātās diskusijas vai iziet ārā koridorā? Mhm. Gribēju tikai sniegt paziņojumu, ka pēc 18.30 eh, būs pieejams tikai angļu, franču, spāņu, itāļu un poļu valodas tulkojums. Līdz 18.30 būs pieejams plašāks valodu režīms. Šis, ko tūlīt apspriedīsim, ir astotais punkts darba kārtības. Uh, punkts mūsu droā darba kārtībā, bet šī ir kopīga sanāksme ar ārlietu komiteju un delegāciju attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību. Tātad mēs šo jautājumu skatīsim kopīgi, un es ceru, ka nedaudz vēlāk šīs sanāksmes laikā Sala Frankas kungs, kas ir viens no līdzpriekšsādētājiem šai uh, ad hoc delegācijai, arī mums varēs pievienoties Līdz tam um, šeit atrodas Pancērija kungs, uh, otrs līdzpriekšsādātājs un Magreb delegācijas priekšsādātājs un redzu šeit dažādas uh, zināmas sejas. Busutila kungs, Romero Lupes kundze, Sinklēras kundze. Šķiet, ka redzēju vēl kādu. Myself, uh, represent... Un es pārstāvu cilvēktiesību apakškomiteju šajā delegācijā. Atkal delegācija tikko atgriezās no Tunisas, kur mēs ļoti interesanti pavadījām laiku diskutējot ar gandrīz visiem svarīgākajiem iesaistītajiem šajā pārejas procesā Tunisijā. Un uh, es domāju, ka mēs visi esam vienisprātis, uh, paužot uh, cerību ka Tunisijas pilsoņi drīz varēs dzīvot uh, pilnīgā demokrātijā un uh, ka cilvēktiesības un tie, tiesiskums tiks ievērots. Man personīgi ir sajūta, ka mēs piedzīvojam unikālu situāciju. Es vismaz nezinu, ka būtu piedzīvojusi līdzīgu uh, situāciju iepriekš. Tunisija nedrīkst uh, to salīdzināt ar uh, izgāzušos valsti. Tā ir lielākā daļa institūciju, kas ir vajadzīgas demokrātiskai valstī, bet uh, šīs institūcijas bija diktatūras gūstā 23 gadus. Un uh, Tunisijā uh, prezidents bija gandrīz kā diktators, uh, un viņš un viņam tuvie uh, ģimeņu klāni bija tie, kam bija varu valstī. Un man ir sajūta, ka tagad ir tiešām patiesa grība starptautiskajās organizācijās palīdzēt Tunisijai pārvarēt šo sarežģīto pārejas posmu. Un, protams, Eiropas Savienība ir viena no tām pusēm, ko vislabprātāk redz sniedzot atbalstu bet kolēģi droši vien piekritīs, ka daudzkārt esam dzirdējuši no mūsu Tunisijas e, partneriem, ka valstī ir e, daudzas kompetences, ka tā nav valsts, kas ir jāveido pilnīgi no jauna. Tā ir vajadzīgs atbalsts, padoms, lai pārveidotos, un es gribētu paust vēlmi, lai starptautiskā sabiedrība koordinētu savu palīdzību un atbalstu ļoti lielā mērā, jo pretējā gadījumā Tunisija nevarēs eh, gūt labumu un izmantot šo te atbalstu pilnībā. Es saprotu, ka rīt Tunisā es vēstnieki un delegācija tiksies, lai apspriestu šos jautājumus, un es ceru, ka viņi būs gatavi cieši sadarboties ar ANO augsto pārstāvi Uh, cilvēktiesību jautājumos ar Eiropas padomas uh, institūcijām, ar Venēcijas komisiju un uh, arī Eiropas padomas pārstāvis varētu ieaicināt, lai palīdzētu viņiem veidot politiskās partijas un tam līdzīgi. Tās būtu manas piezīmes, un tagad gribētu dot vārdu Pancērī kungam, kas ir uh, atkūk delegācijas līdzpriekšsēdētājs, lai viņš dalītos savā pieredzē un viedoklī. Lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pavisam īsi pastāstīt, ko mēs darījām un kādu iespēju es guvu. Jā, uh, preses relīzi eh, esmu redzējis, ko esam izdevuši. Eh, tas ļoti skaidri ilustrē rezultātus, kurus mēs uz vietas eh, varējām konstatēt. Mēs šo braucienu noturējam ļoti tādos sarežģījos apstākļos. Īstenībā situācija ir tāda mierīga no ārpuses raugoties, bet politiski tā vēl ir ļoti sarežģīta, tīpaši, kas attiec uz drošību. Mūsu klātbūtnes laikā Tunisijā bija demonstrācijas un, eh, diemžēl, arī vēl četri bojā gājušie cilvēki, kas tika nošauti. Programma bija ļoti blīva. Mēs eh, pēc prezidenta Benalī aiziešanas no varas posteņa viņiem klātas bija ļoti pamācošs apmeklējums. Mums bija tikšanās ar trim komisijām, kas tika nodibinātas pēc Ben Ali atkāpšanās. Šeit runāju par uh, politisko reformu komisiju, par uh, eh, pret korupcijas komisiju un uh, to komiteju, kas noskaidros uh, faktus, eh, kas izraisīja šo, šo sacēšanos Tunisijā. Mēs tikāmies ar šiem komisijām, ir tiepaši ar politisko, ar viņas eh, vadītāju Benašūru. Tā ir personība, kur Tunisijā bauda ļoti lielu atzinību. Mēs varējām labāk saprast, kāda ir situācija. Kaut arī tas ir kaut kas, kas mainās katru dienu, jo Benašūra mums teica, ka ir konsultācija fāze, tiek uzsākta ar uh, atsevišķiem politiskiem spēkiem, ar uh, pilsonisko sabiedrību, lai paraudzītos, kāda stratēģija ir jāizvēlas, lai tiktu ārā no šīs strupceļa, kurā Tunisija pašreiz atrodas. Jūs zināt, kā mums uh, Tunisijā ir pārējais valdība, bet tā nav atzīta, tā ir vāja. mēs šeit varējām norganizēt tikšanos ar ministru prezidentu. Viņš reālajā Bilī bija viens pats, un tā bija ļoti sarežģīta un nepārskatām situācija. Šiem konsultāciju procesam ir jāvada tāda kā stratēģija, kuru Tunisija izmantos, lai pabeigtu šo demokrātisko pārmaiņu procesu. Bija liels jautājums, kas mums bija ar politisko komisiju un arī ar citiem sarunu partneriem. Kur vispār sākt? Tas ir būtiskais jautājums. Jo būtībā politiskās komisijas priekšsēdētājs teica, ka kaut kad būs jārīko prezidenta vēlēšanas pamatoties uz spēkā esošo konstitūciju. Tas noteikti no ziņā arī pamatoti, bet tas uh, rada arī problēmas, kā jau varētu iedomāties, jo spēkā esošo konstitūcija ir konstitūcija, kas nav īpaši liberāla. Tādēļ uh, prezidenta vēlēšanas Tunisijā notiek tā, kā mm, vēl tauta, bet uh, maršruts īstenībā būtu jāmaina, un nav teikts, ka varētais prezidents šo konstitūciju var uh, attiecīgi mainīt. Tad bija arī diskusija par to, vai būtu vēlams sarīkot konstituējošu sanāksmi un tad sagatavot vēlēšanas šeit paraudzītos, vai Tunisijas valsts, uh, Tunisijas iedzīvotāji vēlas tādu valsti, kas balstās uz prezidiālu uh, valsti vai uz uh, eh, parlamentāru demokrātiju. Tā ir uh, diskusija, kas ir jāveido. Kā jau teicu, ir uh, drīzāk tendence radīt nosacījumus, lai varētu veidoties partijas, partijas sistēma, lai varētu vienoties par datumu, Es domāju, ka es mēs tā sapratu, es nezinu, vai citas delegācijas arī to tā saprata, ka tas būs datums, kas būs vairāk mazāk nākamo sešu mēnešu laikā, lai sarīkotu vēlēšanas Tunisijā. Atkārtošu vēlreiz, tad, tad atklāt diskusija, vēlāk es atgriezīšos pie šiem aspektiem no personīga viedokļa raugoties. Tad vēl bija arī svarīgas tikšanās ar dažiem pārstāvjiem pārējais valdībā. Arī šīs tikšanās bija ļoti būtiskas, jo to laikā mēs uh, sapratām, kāda ir šīs valdības tendence. Ir īpaši tikšanās ar uh, tieslietu ministru Mēs runājām par tieslietu sistēmas reformām un tiesnešu neatkarību. Mums bija ļoti interesanti tikšanās ar aizsardzības ministru. Jūs zināt, kā armija ir vienīgā institūcija, kas Tunisija ir atzīta, jo armija neiejaucās un uh, būtībā padara iespējamu šo pārēju. Bija arī ļoti svarīga tikšanās ar ārlietu ministru. Man tik diskusija par Tunisijas nākotni. Viņš mums uh, nodeva dokumentu, kas aicina Eiropas parlamentu atbalstīt šo vēlēšanu procesu un sniegt savu ieguldījumu. Mums bija arī tikšanās ar premjerministru un arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, piemēram, tas bija tiesnešu asociācija, advokātu kolēģija, partiju pārstāvjiem, kas partijas, kas tā veidojas, tad bija arī interesanti tikšanās ar Islāma partiju, kur mēs izteicām veselu virkni komentāru un jautājām, kāda izskatīsies Tunisijas nākotne. Un mēs saņēmām tādu ļoti izsmeļošas atbildes, kad attiecas uz uh, demokrātisko pamatprincipu un taisnības labāk jāsaka, ka Islāma partija arī mums uzdev jautājumu. Mums kā Eiropai. Kāds varētu būt vēlēšana rezultāts, ja Islāma partija nāktu pie varas vai arī tad Eiropa respektētu šo vēlēšanu rezultātu vai nē? Šeit bija arī atsauc uz vēlēšanām Palestīnā, kur rezultātā pie varas nāca Hamas. Tā, tās bija ļoti nopietnas diskusijas, bet mēs arī sapratām, ka pastāv lieli sarežģījumi. Bet eh, partijas tagad veidojas un eh, pamatoti pieprasa arī mm, tādu kā atļauju dibināt partijas, jo viņam tā vēl nav. Jo kā vērtējam šo situāciju Tunisijā? Vai vērtējat ir svarīgi saskatīt, ka pilsoniskā sabiedrība mēs visu šo, šo slogu, šo darbu, darbību pret Benalī un uh, ir svarīgi, lai šis partiju veidošanās process veidotos demokrātiski, jo partijas eh, būs pamatā šai demokrātiskajai pārējai Tunisijā. Mums bija sarunas arī ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Arī tas bija interesanti, jo tādā veidā mēs varējām saprast tās bailes vai tā, arī tās gaidas, kas ir eh, tautāji Tunisijā bija arī viena diskusija par to, vai ir eh, pareizi rīkot prezidenta vēlēšanas, vai varbūt būtu nepieciešams ierīkot tādu kā revolūcijas padomu, kas pāraudzīja to, kas eh, pašlaik notiek Tunisijā. Bija tāda visaptveroša tēma, ja tagad uh, izliek tos, kas uh, sastāda pārējais valdība. Un tie visai kā tāds sarkanais pavadiens bija arī pilsoniskā sabiedrībā, gan arī tiesnešu asociācija, gan arī advokātu kolēģijā žurnālistiem tika izteikt ļoti spēcīga kritika Eiropas virzienām, un tas mums ir jāpieņem zināšanā, jo tā ir kritika, kas izklausās šādi, ka jūs Eiropa zināmā veidā atbalstījāt Beņa režīmu, un tagad jums ir jāpasaka, Kādēļ jūs iepriekš neko nedarījāt, kas bija nepieciešams, lai panāktu to, ka Tunisijā būtu cita situācija? Atkāruši vēlreiz tie bija ļoti interesanti uh, punkti un uh, tāds arī ļoti interesants un dzīves sarunas. Noslēgumā es gribētu teikt kaut ko, ko mēs varam mācīties no šī apmeklējuma. Es nezinu, vai arī citiem ir tāds pats iespējas. Atkārtošu vēlreiz. Tā ir tāda saspringta, neskaidra situācija. Kaut kas objektīvs eh, īstenībā nepastāv, neviens nezina, kā attīstīsies situācija, kādas būs prognozes, ko saka šīs trīs komisijas. Nav arī tādas īsti vietas, kur eh, visas personas varētu sanākt kopā. Ir uh, musulmaņu brālība Eģiptē, bet uh, kaut kas tāds kā viena padome vai viena komisija, kas uh, atbalstītu šo pārējo, tāda vēl nav un viss ir jādara vēl. Pastāv vakums. Pastāv tikai šie pārējais valdība, bet izņēma tās kā bāras vakums. Un tur var izveidoties dažāda veida attīstība, notiek atkal četras nogānāšanas, Un tas arī parāda, ka pastāv vēl Benelī tāda kā vide, kas tomēr vēl rīkojas visā valstī, un tas varētu mm, izrasīt pavēršanu atpakaļ pagātnē. Mēģināju tikai īsumā aprakstīt situāciju, nemaz nevērtēt ekonomikas krīze, finanšu krīze, turisma krīze. kas droši vien izraisīs arī šīs valsts ar lielāku parādu, un tas arī mums ir jāņem vērā. Otrs svarīga problēma ir drošība. Personu drošība, struktūra drošība, institūcija drošība. Un uh, uzņēmumu drošība. Trešā svarīgā problēma ir uh, demokrātiskā procesa veidošanās. Pēc kādiem kritērijiem tas veidosies, kāds būs vēlēšana process, kā tiks eh, reformēta tieslietu sistēma, kādas reformas būs brīvai presē. Un ir arī jautājums par eh, pamatbrīvībām, vai tas ir pilsoņu brīvības, arotbiedrību tiesības un arī ticības brīvība. iespējamas atbildes, par ko tika diskutēts, mm, tika daļai sniedz, būtu arī jāveicina šis pārējais process. Ir svarīgi veidot ietvaru ekonomiskajai un sociālā sadarbībai un atbalstīt pilsonisko sabiedrību. Ir svarīgi runāt arī par uh, imigrācijas problēmām. un darbību migrācijas procesā. Tas kā tāds ventils, kurš tur nepastāv. Tiepaši jau runājām par uh, intelektuālo migrāciju. Un tad pastāv arī tā nepieciešamība, ka tas, ko mēs šeit parlamentā esam pieņēmuši, un mēs plenās sēdē pirms uh, pāris dienām to pieņēmām, tas ir darba grupas, lai atbalstītu demokrātiskos procesus. Tas nozīmē, ka mēs Eiropas parlaments kopā ar citām Eiropas institūcijām piedalīsimies šajā procesā. Es personīgi domāju, ka mēs eh, ne tikai kā vēlēšana novērotāji mums vajadzētu doties uz Tunisiju, bet eh, tūlīt pat nemitīgi būtu jābūt klāt uz vietas. Jo to prasa partijas, kas tagad veidojas, un arī pilsoniskā sabiedrība. Manuprāt, tas ir pārskats, jā. Ja es vēl kaut ko nepateicu, tad eh, zālē klāt ir arī tie kolēģi, kas kopā ar mani piedalījās šajā apmeklējuma procesā. Paldies! Thank you very much for. Lielas paldies Panceri kungam par šo pārskatu par delegācijas eh, vizīti, un es aicinu arī pārējos delegācijas dalībniekus izteikt savus komentārus, bet pirms tam es vēlētos uzsvērt, ka tik tiešām eh, Briselē, kur pagaidu ārlietu ministrs tikās ar Buzekungu, viņš solīja, ka delegācija noteikti saņems uzaicinājumu vēlēšanu novērošanas komisijas uh, eh, vizītei valstī. Un es domāju, ka tas, ko pants Erikungs teica, kā um, eh, pēdējo komentāru mums būtu jābūt tur uz vietas ne tikai kā um, vēlēšana novēra, novērošanas komisijai, bet mēs varētu domāt par citu uh, sastāvu delegācijai, kas varētu vērot šo procesu ilgākā laika posmā. Un es piefiksēju arī, ka uh, Labs Remero kundze pieminēja, ka ir ļoti grūti organizēt uh, atklātas vēlēšanas un godīgas vēlēšanas, tad, kad ir tik daudz neskaidrību gan uh, vietējā līmenī, gan uh, reģionā kopumā, tad, tad ir ļoti grūti norganizēt brīvas vēlēšanas. Tāpēc lūdzu pārdomāsim, kā mēs varētu organizēt parlamentu iesaistīšanos. Protams, ka mums ir jāsaprot, ka mēs neesam izpildu varu, bet mēs esam parlaments, un mums noteikti ir jākonsultējas ar ārējo um, ārējās rīcības dienestu. Bet tagad es vēlētos aicināt uh, Eiropas un Vidusjūras uh, tīkla pārstāvi. Lūdzu, Čendabī kungs, jums vārds. Merci, madame la présidente. Euh, mesdames... Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Es izsakos kā brīvs cilvēks, kas ir atguvis savu brīvību, Tunisijas pilsoņus, bet arī Eiropas pilsoņus, jo tieši Eiropā un Francijā jo īpaši es esmu radis draugus, kas atbalstīja Tunisijas tautas cīņu par demokrātiju un pret cilvēktiesību, par cilvēktiesībām. Iespējams, ka manā rīcībā nav daudz laika,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 Thank you, Mr. Busuttil. You certainly reflect the sentiments we all had. So the next I will give the floor to Mrs. Romero Lopez. Gracias, presidenta. Quizá para dar alguna información complementaria, porque eh,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 uh, transition from uh, dictatorship to democracy, because you certainly know how difficult and how challenging it is. But I give the floor to Vice Chair of the Subcommittee on Human Rights, Mr. Kazak. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Euh, c'est vrai que venant d'un pays qui aussi euh, vient de passer une période de transition, il y a euh,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 où tout va être décidé démocratique euh, ait lieu et notre parlement notre commission puisse avoir euh, sa participation dans cette mission d'observation. merci. thank you very much for your remarks mr kazak. i have uh, on my list mrs ayala uh, who was also a member of the delegation and mr gahler and i wonder if uh, others present still want to take the floor mr yusuf mr zeller uh,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 porque demuestra que los países árabes también se merecen la democracia y lo han sabido, lo han sabido eh, lograr por sí mismos. Muchas gracias. Thank you, Mrs. Ayala. Now, um, I'm very pleased to invite Mr. Galler to take the floor because he's the first uh, who was not on this mission, but we very much uh, expect uh, yes, him um, to say um, something in, in this <laughs> thank debate. You